Right, can I call the meeting to order? The President has asked me to open the meeting. I apologize. Tātad eh, priekšsēdētājs atvainojas, ka um, mītiņš ir jāsāk bez viņa, bet tā kā liela daļa ir ieradusies, tad sāksim mūsu sēdi. Lai nekavētos, lieka nekavētos un lai pēc iespējas vairāk deputātu kolēģu varētu izteikties. Eh, pirmais ir darba kārtības pieņemšana. Ja neviens neiebilst, tad darba kārtību esam apstiprinājuši. Sanāksmes vadītāji paziņoja, man ir viens ārlietu padomes sagatavošanas sēde, kas ir paredzēta 17. Um, oktobri un tikšanās ar Mogarīnī kundzi. Šī tikšanās ir atlikta, tātad rīt no rīta mēs ar Mogarīnī kundzi netiekamies ceru, ka jūs to akceptēsiet. Trešais darbkārtības punkts ir protokola apstiprināšana 7. jūlijas sanāksmai. Un ja neviens e, neko nebūs e, protokolam pielicis vai atņēmis līdz sanāksmes beigām, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Un tagad eh, ceturtais darba kārtības punkts - viedokļa apmaiņa ar Eiropas ārējās darbības dienesta ģenerālsekretārs Helgu Šmitu. Ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. Es zinu, ka jūs eh, esat iesaistījusies vairākos ārlietu jautājumos, un es ļoti augstu novērtēju jūsu iesaistiešu Irānas jautājumos. Un, eh, Šodien mēs ar jums tiekamies kā ģenerālsekretāra ģenerāl samatā Un eh, es eh, vēlētos visiem deputātiem vēlreiz uzsvērt, ka diskutēsim par Afganistānu. Tātad eh, diskusijās esmu pārliecināts, ka būs ļoti daudz jautājumu tieši par šo tematiku. Afganistānai veltīta konference notika 5. oktobrī. Piedalījās 75 valstis un ļoti daudzas eh, apstiprināja deklarāciju, ar kuru apņēmās eh, stiprināt un padziļināt sadarbību ar Afganistānu. Runājot par eh, laika periodu 13. un 14. gadā un augstā pārstāve ir apgalvojusi, ka donoru iesaistīšanās šobrīd apņemšanās ir vairāk kā 30 miljoni, un Afganistāna ir izvirzījusi savas eh, prioritātes. Donoru konferences tās apstiprināja. Un šogad beidzās Eupol misija Kabulā, un noteikti tas arī būs jautājums, par kur sīkāk diskutēsim šodien. Uh, Un, eh, protams, eh, ļoti augstu novērtējam to, ka esat ieradusies šodien mūsu komitejas sēdē, lai diskutētu par Eiropas Savienības par attieksmi pret Afganistānu un par to, eh, ko darīt nākotnē. Un, eh, protams, eh, no 2007. gada Afganistānā darbojas ārējā dienesta misija. Katrā ziņā eh, tās klātbūtne Afganistānā tiek ļoti augstu novērtēta. Reģions joprojām ir nestabils, un noteikti mēs dzirdēsim arī jūs sakāmo šajā jomā. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies par jūsu ievadvārdiem! ļoti augstu vērtēju to, ka uzaicinājāt mani. Vispirms eh, vēlējos pateikt, ka 5. oktobra konference bija panākumiem bagāta. Un eh, konferences sagatavošanās darbs ilga gandrīz gadu un vēlētos uzteikt visu to kolēģu ieguldījumu, kur ir strādājuši ļoti, ļoti smagi. Pār par 70 sadarbības valstīm, 26 starptautiskas organizācijas un arī iesaistīšanās un tādu aktivitāšu līmenis bija ļoti augsts. Ļoti daudzās no manas pieminētajām valstīm eh, deklarācija tika apstiprināta ministru līmenī. Arī Varša, Varšavas samits runāja par atbalstu Afganistānas drošības spēkiem pēc 16. gadā, bet, kā jau teicu, mūsu organizētā konference vairāk runāja par civilo jomu, pilsonisko jomu. Kā jūs teicāt, konference izpildīja no tās, eh, sagata, no tā, no tās eh, paģērēto eh, konferencē donoru apņēmās sniegt savu atbalstu Un eh, ļoti daudz no mūsu sadarbības partneriem, tajā skaitā arī ārējās darbības dienestā, eh, šobrīd ir sagatavots 15,2 miljārdi palīdzības Afganistānai starp 7, no 17. līdz 20. gadam. Vienlaicīgi. Tātad tā bija ne tikai um, finansējuma vākšanas konference, tā bija arī politiskas iekrāsas konference. Uh, Afganistānas kaimiņi, Pakistāna, Indija, kā arī Irāna un eh, Krievija piedalījās šajā konferencē. Un eh, mēs griezāmies pie viņiem ar lūgumu izmantot savas ietekmes sfēras, stabilizēt šo reģionu. Protams, konferences sagatavošanas gaitā, kā jau es teicu, šis darbs turpinājās gandrīz divus gadus. Mēs vēlamies sadarboties ar prezidentu stiprināt sadarbību. Un tie bija izaicinājumi, par kuriem runājām gan konferencē, gan tās sagatavošanas laikā. Afganistānā ir paredzētas um, konstitucionālās reformas un vēlamies sadarboties gan ar Abdul kungu, gan ar Gāni kungu. Konferencē mēs runājām par šādas sadarbības tālākajiem modeļiem. Uh, Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka konference notika ļoti saspringtas eh, drošības apstākļos, jo Kundusas reģionā atkal ir sarosījušies Talibānu un vēlas kontrolēt pilsētu. Eh, pozitīvi uzlūkojams ir noslēgtais miera līgums starp Afganistānas valdību un Hekmatjana grupu grupu, un tas ir ļoti spēcīgs signāls arī citām militār, militārajiem grupējumiem. Eiropas Savienība spēlē ļoti nozīmīgu lomu sarunu procesā, un šobrīd raudzīsimies, kā šis miera, pamiera līgums tiks īstenots dzīvē. Īpaši nozīmīgi ir vērtējama arī sieviešu tiesību ierakstīšana šajā dokumentā, bet eh, vēl pie tā detalizētāk pakavēšos. Tagad par politiskajām prioritātēm. Politiskās prioritātes visas konferences gaitā tika uzsvērtas kā ļoti nozīmīgas, un eh, tas ir ļoti būtiski arī Nacionālās savienības valdībai. Afganistānā ir jāīsteno gan eh, vēlēšana reformas, Afganistānā ir pavisam drīz paredzēts parlamentārās vēlēšanas un arī tātad ekonomiskā pārvaldība Afganistānā varētu būt labāka, īpaši runājot par cilvēktiesību jautājumu īstenošanu un sieviešu un meiteņu tiesībām. Mugrīnī kundze uzsvēra pilsoniskās sabiedrības organizāciju lomu. Šajā jomā vēl ir daudz darāmā, tas pats attiecas arī uz eh, korupcijas apkarošanu un vēlēšanu sistēmas uzlabošanu. Pirms gada piedalījos eh, Āzijas ministru tikšanās eh, konferencē, kurā piedalījās arī mūsu amerikāņu eh, sadarbības partneri, un jau toreiz mēs iezīmējām šīs konferences būtiskākos pilārus. Un jau toreiz bija skaidrs, ka jau agrīni ir jāiesaista afgāņu puse. To visu esam sasnieguši. Cits moments Vēl bez tā, ka Afganistānai ir jāīsteno reformas un arī tas, ka ir nepieciešams finansējums, daudz uzmanības mēs vērsām arī uz reģionālo aspektu. Tā tad eh, Federika Mogherini vadīja savu veidu reģionālo darba grupu. Runājam par strateģisko dialogu ar Pakistānu, kuru arī vadīja Mogherini kundze, un arī eh, vesels virknes Āzijas valstu ministru tikšanās. Tas viss ir svarīgi. Šeit ir būtiski pieminēt, un esam ļoti priecīgi, ka varējām to īstenot. Būtiskākais panāktais eh, ir tas, ka reģionā visām iesaistītajām pusēm ir skaidrs, ka konflikts ir jārisina, jārisina miermīlīgi, un tas ir jauns cerību pilns ceļš. Tam ir veselas virknes pušu politisks atbalsts, Afgāņu miera procesam ir jābūt iekļaujošam, konstitūcijā iesakņotam un atvērtam. Bet, protams, sarunas ar Talibānu notiks balstoties uz manis tikko pieminētajiem principiem. Tagad cits e, aspekts - migrācija un kā tālāk strādāt. Konferencē par to nerunājām. Uh, Eh, un eh, sakarā ar to bija arī vairākas tādu nesaprotamu preses paziņojumu, bet jebkurā gadījumā eh, pirms konferences panāktā vienošanās bija ļoti augstu vērtējama. Es vēlējos pateikt, ka presē atspoguļotais negatīvā gaismā ir nepareizs. Atvēlētā nauda ir domāta sadarbībai ar Afganistānas valdību, un eh, šī nauda nav domāta migrācijas plūsmas eh, sakārtošanai tikai tiem, kur ir atgriezt Afganistānā bez patvēruma piešķiršanas. Uh, Papildus eh, finansējuma avoti tādi kā Dienvidu Koreja, Japāna un Amerikas Savienotās valstis. Šīs valsts ir apņēmušās palīdzēt, un eh, konferencē parādījās arī jauni nekonvencionāli naudas devēji. Un arī tas ir mūsu smagais darbs pēdējo 12 mēnešu laikā. Piemēram, Indija Tūlīt pat Pakistāna, tātad Indija piešķīra vienu miljārdu Pakistāna, pusmiljārdu un Sauda Arābija simts miljonus. E, dalību valstis ir apņēmušās palīdzību noturēt tās patreizējā līmenī. Un e, tas viss kopā dalību valsts un institūcijas sastāda apmēram vienu miljārdu gadā. Uh, Tāpēc Eiropas Savienība un eh, dalību valstis kopā ir lielākais palīdzības sniedzējs Afganistānai. Un tagad varbūt par kolaterālēm. Eh, vienlaicīgi ar šo konferenci notika arī darba grupas sēde par sieviešu tiesībām. Tajā piedalījās 450 dalībnieku, tajā skaitā arī prezidents un eh, prezidenta kundze. Bija ļoti lielā mērā šo uh, sēdi atspoguļoja arī prese, un tas bija ārkārtīgi spēcīgs signāls plašākai sabiedrībai. Man bija tas gods tikties ar Habibu Sarābi, kura bija uh, augstā sarunvedēja miera padomē, un viņa arī pārstāv vienu no lielākajām Afganistānas eh, provincēm. Uh, Vēl par sieviešu tiesībām runājot, tas arī ir stāsta gaišā puse. Afganistānā no 9 miljoniem studentu 40% ir e, sievietes. Ir e, simtiem sievietes e, tiesneses, un tā tad e, šobrīd e, sievietēm ir pieejama izglītība un e, citi sabiedrības pakalpojumi, Un tiekoties ar sievietēm, es viņām skaidri parā, pavaicāju, ko vēl mēs varam darīt, lai atbalstītu ne tikai sievietes un meitenes Afganistānām, tad lai palīdzētu viņām arī iegūt vairāk vāru. Un atbilde bija izglītība, izglītība un vēlreiz izglītība, izglītība, protams, meitenēm un arī zēniem. Tas tikai vēlreiz pierāda, ka mūsu izvēlētā, izvēlētais ceļš, izvēlētā pieeja ir pareiza. Un atbalstīt arī lauku reģionu attīstību, veicināt tur izglītības ieviešanos ir ļoti svarīgi. Arī e, dažādu sliekšņu pārvarēšana un dažādu iesakņojušos aizspriedumu pārvarēšana. Tas ir svarīgi, bet e, sievietēm ir jābūt pieejamam gan tirgum, gan finansējumu iegūšanai, lai viņas varētu pastāvīgi nostāties uz kājām. Jā, konference bija ļoti veiksmīga, viennozīmīgi ļoti veiksmīga, bet, eh, kā jau Džons Kerijs teica iesākumā, mēs esam ļoti daudz panākuši, bet lai šos panākums tā iesakņotu, to rādīs laiks, kāda būs rezultāti, bet šobrīd starptautiskās sabiedrības apņemšanās ir ļoti, ļoti spēcīga. Vēl vēlējos pieminēt, ka e, patreizējās apņemšanās ir jāizpilda, un e, šobrīd mēs cieši sadarbojamies arī ar visiem izpildu varu līmeņiem. Vēlamies palīdzēt sievietēm gan lauku teritorijās, gan arī, e, cit, gan arī dažādu līmeņu reģionos, lai tās varētu īstenot savu gribu. Tikās arī vecā, mm, vecākā ešalona ierēģi no dažādiem reģioniem, tikāmies gan ar reģionu pārstāvjiem, un eh, visas iesaistītās puses runāja par to, cik svarīgi ir sa Eh, likt kopā gan naudas devējs, gan reģionālos spēlētājs, gan Afganistānas valdību. Detaļās neiedziļināšos, tomēr sīkāk mēs runājām par infrastruktūras projektiem, par digitalizāciju, par enerģijas nodrošināšanu, nodrošināšanu par biznesa inkubatoriem, par lidostu tīkla izveidošanu un tā tālāk. Tātad biznesam draudzīgas vides izveidošana, darba tirgus un tā tālāk. Un visbeidzot, tagad, kā jau teicu, galvenais ir raudzīties, lai apņemšanās tiktu īstenotas, īpaši sieviešu un meiteņu tiesību uzraudzībā Un eh, citēšu prezidenta Ganī teikto preses konferencē, viņš teica, ka cīņa pret korupciju ir ārkārtīgi būtiska. Un eh, ja nebūs politiskās gribas, tad eh, tas paliks tikai un vienīgi vārdos. Paldies! Thank you very much indeed. Un liels paldies, Helga. Tagad varēs izteikties deputāti, bet es sākumā uzdošu vienu jautājumu. Mēs visi zinām, ka afgāņu bēgļu skaits, kas sasniedz Eiropas Savienību, uh, aizvien pieaug viņu īpatsvars citu bēgļu kopskaitā, un tas uh, mūs satrauc, uh, bet mēs negribam, uh, lai mūsu ārpolitiku uh, um, diktētu tikai bēgļu skaits. Un šeit ir dažādas uh, pretrunas uh, arī ārpolitikā attiecībā uz Āfriku vai Afganistānu. Tātad paturot to visu prātā, es uh, būtu jums pateicīga, ja jūs varētu konkrētāk uh, parunāt par to, kas ietekmē, kas notika donoru konferencē un kā tas ietekmē uh, bēgļu skaitu un to paskatīt arī tādā plašākā kontekstā. Labi. Un tad ir pirmais runātājs, neviens nav no tautas partijas, un tāpēc tagad došu vārdu Kānkungam no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies! Es gribētu atbalstīt to, ko jūs teicāt, uh, un pajautāt jums vairākas lietas par Afganistānu. Es domāju, ka es eh, atbalstu arī Human Diāra grupu. It's okay. Um, yeah, I would... Jā, tas nekas. Es eh, atbalstu to, ka man ir jārgūpa pievienojās eh, valdībai, bet es esmu satraukts par Talibanu. Ja nebūs vienošanās, mēs redzam, ka katru gadu situācija sāsinās un Taliban arī pārstāv plašu iedzīvotāju daļu Afganistānā. Tātad kādi soļi tiek spērti, lai eh, to risinātu? Un otrkārt, ir eh, labi pozitīvi dzirdēt par eh, donoru um, ziedojumiem nākotnē, bet viena no lielākajām problēmām ir korupcija. Kas tiek darīts, lai palīdzētu valdībai cīnīties pret korupciju? Un otrā lieta, ko es gribēju pieminēt, ir uh, saistīta ar to pašu reģionu. Pēdējās 93 dienās uh, mēs redzam, ka Kašmīras Indijas pusē ir uh, komandants stunda un vairāk kā simt cilvēki ir nogalināti, uh, tūkstošiem ir ievainoti un ir milzīga spriedze, kas. Uh, pieaug starp Indiju un Pakistānu. Un abas valsts jau ir savā starpā karojušas vairāk kārt, un Afganistānas jautājums te arī tiek iesaistīts. Ko mēs darām šajā kontekstā, lai nodrošinātu, ka uh, reģionā uh, tiek veicināts miers, stabilitāte un labklājība. Protams, arī Kašmīra jautājums pats par sevi ir jārisina. Uh, Bet, um, jā, tas viss ir saistīts arī ar Sīriju, kas uh, tieši tiek darīts, uh, palīdzot aizsargājot uh, civiliedzīvotājus, un augstā pārstāve arī um, runāja par sadarbību. Tad kas tur tiek darīts? Paldies! Paldies! Es gribētu aicināt uh, deputātus ņemt vērā uh, Uh, ka šīs pēcpusdienas diskusija ir par Afganistānu. Es saprotu, ka jūs runājat par tādu plašāku kontekstu, bet gribētu aicināt citus nerunāt par citiem jautājumiem, jo būs tam atvēlēts laiks. Mēs tagad runāsim tieši par uh, Afganistānu. Un tagad Afganistānas delegācijas vadītājs. Lūdzu, jums vārds Austrēvičus kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Brīseles konference par Afganistānu bija tiešām ļoti veiksmīga. Aktīvi piedalījās daudzas valstis, kas ir arī iesaistītas, sniedzot palīdzību Afganistānai dažādos veidos. Patiesībā, ko es pamanīju, man bija tā privilēģija piedalīties šajā konferencē, un es pamanīju, ka nosacījumi dažādam atbalstam, finanšu un attīstības atbalstam tika minēti vairāk kārt, un izskatās, ka um, nosacījumi ir arī mainījušies. Vai jūs varētu plašāk pastāstīt par šo jautājumu, kā mēs varētu izmantot šos nosacījumus, kā tas jau tika pieminēts, lai cīnītos pret korupciju un censtos panākt labāku pārvaldību? Otrakārt, Kērija kungs ļoti uzsvēra reģionālo iesaisti, jo īpaši no Indijas un Ķīnas puses. Cik lielā mērā varam uh, redzēt dažādu reģionālo sadarbību kopš abas puses uh, uh, ir iesaistījušās. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka abas šīs uh, valstis iesaistās. Tagad uh, Tanokungs no EKR grupas. Paldies priekšsētātāji! Ričārd, ja nemaldos, šī varētu būt pēdējā piedalīšanās šajā komitejā, un es gribētu izmantot šo iespēju no mums visiem pateikties jums. Mēs eh, nākam no dažādām politiskajām saimēm, bet mēs ļoti labi esam sadarbojušies eh, savstarpējā respekta gaisotnē, un es vēlu jums veiksmi turpmākajā profesionālajā dzīvē. Pirmkārt, ļaujiet man apsveikt gan augsto pārstāvi, gan arī jūs, Helga, par jūsu lomu šajā veiksmīgajā konferencē. Eh, korupcijas apkarošana ir tas, par ko mēs domājam galvenokārt, kad mēs runājam par uh, ziedojumiem Afganistānai, un mēs domājam arī par um, atbalstu un palīdzības darbinieku drošību. Mēs redzam arī, ka ir. Uh, ja jānodrošina migrantu atgriešanās um, drošās zonās, bet es gribēju uzdot jautājumu, kas uh, nav varbūt tieši saistīts. Bet tas izriet no diskusijām konferencē, proti par apvienoto karalisti pēc Brexita. Uh, kāds būs uh, apvienotās karalists ieguldījums donoru programmās? Piemēram, man ir uh, Eh, mani satrauc Eiropas Savienības attīstības fonds, eh, vai uh, apvienotā karaliste joprojām varētu palikt šajā fondā, jo tas ir puse no budžeta. Un uh, būtisks uh, apjoms līdzekļu tiek sniegts Commonwealth valstīm, sadraudzības valstīm un bijušajām kolonijām. Uh, Tātad eh, mani nedaudz satrauc, kas notiks ar šo daudzpusējo komponentu, kas ir saistīts ar Brītu ieguldījumiem Eiropas Savienības budžetā, vai par to tika domāts konferences laikā? Es eh, neizmantošu eh, manas uh, uh, pilnvars kā priekšsādātājiem, bet varbūt ģenerālsekretāri varētu šo jautājumu iztūkot attiecībā uz finansēm Afganistānai. Lokpīlers kundze tātad. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī Šmītas kundze par šo brīfingu, par to, ka jūs uzsvērāt eh, panākto. Gribēju vēl pajautāt par šo joint way forward, eh, par šo kopīgo ceļu uz priekšu. Ja ir 80 tūkstoši uh, Eh, patvērumu meklētāji, kur tiks atpakaļ nosūtīti uz Afganistānu eh, pa 50 šādās grupās, tad eh, es Eh, domāju, kāpēc netiek ņemts vērā šeit eh, drošības situācija Afganistānā. 2016. gadā mums ir 5000 eh, cilvēku, kuri ir brīvprātīgi atgriezušies, bet tad, kad cilvēki tiek piespiedu kārtā nosūtīti atpakaļ, kad viņam nav nekāds atbalsts un drošības situācija ir tik slikta, tad man tomēr jāsaka, kā jūs novērtējāt drošības situāciju Talibāna uh, teritorijas ir paplašinājušās, uh, Talibānām tagad ir lielāka ietekme salīdzinām ar 2011. gadu. GEZ, kas ir uh, Vācijas palīdzības organizācija, ir aizgājusi no Maša Išarif, jo tur ir ļoti grūti strādāt un arī Uh, grūti runāt par tādām uh, bēgšanas alternatīvām valsts iekšienē. Varbūt jūs varētu vēl pievērsties drošības situācijai. Paldies. Paldies. Uh, līdzkungs no sociāldemokrāta grupas. Paldies! Arī no manas puses, Šmits kundze, paldies par jūsu teikto. Es gribētu parunāt par jautājumu, kas ir saistīts ar uh, eh, dzimumlīdztiesības situāciju, kurai īsi pieskārāties. Uh, Un te konkrēts jautājums, vai arī Eiropas Savienības attīstības politikas instrumentos tiek pietiekami darīts, lai uh, atbalstītu sieviešu tiesību stiprināšanu un uh, izglītību. Un kas konkrēti ir plānots turpmākajos gados, un tāpat kā citās valstīs, arī Afganistānā uh, Manuprāt, eh, tas ir viens no sviras eh, efektiem, ko mēs varētu panākt, eh, izglītot sievietes, izglītot jauniešus un jāstāda arī pie tolerances kopumā. Paldies! Paldies! Vaigla kungs no Alde grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu, Ričard, pievienoties uh, tiem labvēlējumiem, kas tika izteikti jūsu privātajai un politiskajai nākotnē. Bija tiešām liels prieks sadarboties ar jums pēdējos gados, tātad visu to labāko. Es gribētu pajautāt eh, par eh, to, kas man šķiet svarīgākais jautājums Afganistānā. Tad, kad mēs apspriedām Afganistānu pirms vairākiem gadiem, atceros, ka bija ideja uh, uh, izvest armiju līdz 2011. gadam. Un tas nav noticis, tas nenotika, jo uh, Taliban vara bija tik liela un viņu vara vēl pieauga, kaut gan mēs cerējām, ka viņu ietekme samazināsies. Viņa nekur nepazudīs. Tas ir skaidrs, un es gribēju jums uzdot jautājumu, vai mums ir kaut kādas iespējas uh, Uh, uzsākt kaut kādas iniciatīvas, lai uh, panāktu samierināšanos valstī, izlīgumu, jo man ir vairāk kā skaidrs, ka uh, tā kā Afganistānas konfliktu izraisīja no ārpuses, vispirms tā bija Krievija, un pēc tam mūsu draugi amerikāņi un citi, kas tur iesaistījās, tad vienīgais veids, kā problēmu atrisināt, ir uh, Uh, afgāņiem aktīvi uh, censties pašiem šīs problēmas atrisināt savā starpā. Un es gribētu šeit redzēt arī kaut kādu Eiropas Savienības lomu. Nesen mani pārsteidza mūsu komisijas priekšsēdētāja teiktais. Viņš teica, ka mums uh, ir vajadzīgs Eiropas Savienībai ārlietu ministrs, kāds, kurš sēdētu pie galda, kad ir runa par stā, sarežģītiem starptautiskiem jautājumiem. Es domāju, ka mums diez vai būs uh, šāds ārlietu ministrs, es tomēr domāju, ka mums vajadzētu censties izstrādāt iniciatīvas uh, un uh, izmantot to ietekmi, kas mums ir, lai Eh, censtos eh, eh, veicināt dialogu Afganistānā. Tā varētu būt Eiropas Savienības loma. Paldies! Paldies! Kūkāna kungs no Tautas partijas grupas lūdzu. Liels paldies, Ričard! Man prieks jūs redzēt priekšsēdētāja krēslā. Es uh, saprotu, ka tas ir arī atzinīgs vērtējums jūsu darbam, ko esat paveicis šeit eh, komitejā. Daudzus gadus esat šeit strādājis, veiksmi jums turpmākajā karjerā, un es ceru, ka pozitīvā veidā dzirdēsim par jums. Ģenerālsekretārs Skundze, man ir ļoti, ļoti vispārīgs jautājums. Apmēram desmit eh, gadus atpakaļ uh, mēs visi teicām, NATO nedrīkst pazaudēt Afganistānu. Mēs nedrīkstam zaudēt karā Afganistānā. Kā jūs komentētu šos eh, tā laika paziņojumus šobrīd? Paldies! Paldies, vēlreiz paldies par laipnajiem eh, vārdiem. Tanaka kungs, Vaigla kungs, Kukāna kungs. Uh, bet Afganistāna ir ļoti nopietns jautājums, un tāpēc vārds tagad ģenerālsekretārē lūdzu. Lielas paldies! Un ļaujiet man varbūt sākt ar uh, migrantu jautājumu un šo kopīgo uh, turpmāko ceļu, uh, ko daži pieminēja. Bet, kā jau es teicu sākumā, manuprāt, ir uh, bijušas maldinošas ziņas. Ir skaidrs, ka šis kopīgais rīcības veids ir mūsu kopīgā apņemšanās attiecībā pret Afganistānas valdību pastiprināt mūsu sadarbību, lai novērstu nelegālo migrāciju. Šeit ir runa pret uh, cilvēku kontrabandu, eh, par cilvēku kontrabandas ap, apgar, apkarošanu. Un ir jāveicina arī uh, atgriešanās procedūras uh, Uh, tiem patvēru meklētājiem, kas šo statusu nesaņem. Bet šeit ir skaidri jāpiemēro um, dažādi starptautiskie principi, um, ne, atpakaļ nenosūtīšanas princips, un uh, tie cilvēki, kas nāk no konfliktu zonām, ir tiesīgi saņemt aizsardzību. Un ja jūs uh, paraudzīsieties uz uh, akceptā uh, īpatsvaru, tad uh, tas ir pieaudzis līdz 60%. Tātad pieprasījumi tiek uh, lielākoties akceptēti. Un šeit arī nav nekādās, nekādi nosacījumi, par to arī ir bijušas um, maldīgas ziņas, un augstā pārstāve konferencē par to arī runāja. Tātad ekonomiskā palīdzība nav uh, nosacījums uh, uh, migrantu, nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšanai. Uh, Bija jautājums par nosacījumiem attīstības palīdzībai, ekonomiskajai palīdzībai, es atvainojos. Uz to arī uzreiz gribētu atbildēt. Šeit nav nekādu nosacījumu. Protams, kad ir runa par to, kā šī nauda tiek tērēta, mēs ļoti cieši sekosim reformu darba kārtības īstenošanai. Uh, Un te ir daudz kas uh, darīts. Finanšu ministri tika pirms uh, dažiem mēnešiem ielūgti uz Briseli, bija ļoti labas uh, diskusijas, piemēram, daudzi eh, korumpēti tiesneši ir atlaisti, tiešām valdība konkrēti cīnās pret korupciju. Mēs viņus atbalstām ar administratīvo kapacitāti un kapacitātes veidošanu joprojām ir ļoti svarīgs uh, jautājums. Papildus citām atbalstu jomām, piemēram, lauksaimniecības, attīstība, izglītība un veselība. Un tad bija jautājums uh, par Indiju un Pakistānu. Kā jūs zināt, tie ir ļoti delikāti jautājumi. Uh, jūtīgi jautājumi, par ko visu laiku tiek runāts dialogos, kas mums ir ar abām valstīm, augstās pārstāvs līmenī, un arī manā līmenī un citos līmeņos, un tā bija arī daļa no strateģiskā dialoga ar Pakistānu, kas notika, un ir arī sarunas ar Indijas ārlietu ministru. Tad jautājums par sievietēm Un kā es to sapratu, ko mēs darām, lai veicinātu sieviešu izglītību un apmācību un kā tās vairāk iesaistīt. Manuprāt, šeit, kā jau teicu, uh, svarīgākais aspekts ir izglītība, daudz kas jau ir izdarīts. Tas uh, ir jautājums, ko apspriežu arī konkrēti ar uh, mūsu partnerēm, sievietēm. Uh, Un uh, es jautāju sievietēm, un viņas man atbildēja, ir jāakceptē realitāte, proti, ka uh, sabiedrībā dominē vīrieši, un tāpēc ir vajadzīga eh, palīdzība attiecībā uz izglītību visiem. Mēs piedāvājam sieviešu apmācību, ir programmas, kas ir izveidotas arī Eiropas Savienības ietvaros, uh, mēs e, veicinām arī karjeras iespējas sievietēm. Tā arī bija daļa no biznesa fóruma. Ir e, jau vairāk tādu fórumu bijuši, kas ir konkrēti vērsti uz uh, palīdzību sievietēm, lai tās varētu piekļūt finansējumam un attīstīt savus uzņēmumus, uzņēmē darbību. Konkrēt par uh, Eiropas Savienības finansējumu pēc uh, Lielbritānijas izstāšanās, ja Brexit Par to nevar atbildēt, jo par, jo par to netika runāts konferencē, kaut gan tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tad Baigla kunga jautājums par iespējamo es lomu. Patiesībā Eiropas Savienība jau tagad ir aktīvi iesaistīta. Mūsu augstā pārstāve aktīvi iesaistās uh, arī uh, Eh, miera noliegumā ar Hekmatjā grupu. Tā nav lielākā, bet tas ir svarīgs aspekts, jo tas raida skaidru signālu, ka uh, ir iespējams izlīgums šādā veidā, un tas raida signālu citām grupām, eh, jo īpaši Taliban. Kas tagad ir svarīgi? Ir svarīgi to tagad ieviest un lai tas viss būtu ilgspējīgs. Un tas ir arī uh, signāls valdības pusē, un tāpēc mēs meklējam veidus, kā palīdzēt ieviest vienošanos, bet šeit atkal sieviešu un sieviešu tiesība aizsardzības jautājums ir ļoti svarīgs, un tāpēc to arī uzsvēru jau savā ievadrunā. Kokāna kungs. Uh, NATO nedrīkst zaudēt Afganistānā. Es gribētu teikt, mēs nedrīkstam zaudēt Afganistānu, jo tas nav tikai drošības jautājums, un ne tikai tāpēc tas ir mūsu interesēs. Um, arī pēc 11. septembra tas ir gandrīz vai mums, mūsu jautājums, bet tas ir arī politisks jautājums, un tāpēc mēs tur paliksim, un tas ir arī svarīgi reģionālajiem kontaktiem. Uh, Un tāpēc šajā konferencē mēs fokusējamies ļoti konkrētu uz Afganistānu. Bet pēdējā gada laikā, arī pēdējos mēnešos, mēs visu laiku cenšamies panākt tādu reģionālu pārrobežu pieeju. Un tā arī nebija sagadīšanās, ka vienlaicīgi notika tikšanās ar piecām Āzijas valstīm. Mums ir arī drošības dialogs ar piecām Vidusāzijas valstīm. Uh, kur mēs cenšamies eh, veicināt tādu pozitīvu scenāriju, sadarbības scenāriju arī ekonomikas jautājumos. Tas ir vismazāk integrētais reģions pasaulē visdrīzāk. Eh, te ir ļoti daudz neizmantota potenciāla, ne tikai politiski, bet arī ekonomiski savienojamības jautājums. Eh, un ir arī projekts, ko finansē komisija. Uh, Tas viss palīdzēs attīstīt uh, reģionu un tas uh, būs svarīgi ne tikai Afganistānai. Paldies! Paldies! Vēlos teikt, ka šī ir pirmā reize, manuprāt, kopš jūs esat iecelt amatā, kad jūs viesojaties pie mums Afet komitejā. Liels paldies par jūsu ieguldījumu šodien, paldies par sadarbību partnerību Liels paldies jums! Now, so have I. So have I. Uh, now, uh, let's do the business. Mr. Brock is. Broka kungs ir uh, referents par nākamo darbkārtības punktu kopējas ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu un tad arī par pievienošanos tirniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. Un Tagad es piedāvāju ieturēt pārtraukumu, līdz Brokkungs ieradīsies pie mums. Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi, biedrs Bārens ir pieprasījis izteikties iespēju. Sirsnīgi sveicu jūs tagad izskatot piekto darba kārtības punktu ārpolitikas un drošības politika. Ziņojums jums ir pieejams, šī ziņojuma projekts. Nevēlos tagad detalizēti to jums izklāstīt, jo pieņemu, ka visi esat ar to iepazinušies. Paldīšu tikai pāris ievadu vārdus. Lūdzu jūs līdz 17. oktobrim iesniegt grozījumu priekšlikumus, kurus, par kuriem varēsim tad diskutēt 8. novembrī kopā arī ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Manuprāt, tā būs ļoti interesanta diskusija kopā ar Nacionālo parlamentu kolēģiem. Un 14. datumā mums tad būs jānobalso, lai varētu iekļaut šo punktu decembra plenārsēdē. Runāt par ārpolitiku un drošības politiku, manuprāt, ir notikuši daudz interesanti gadījumi. Mēs saskaramies ar to, ka izaicinājumi kļūst lielāki, ievērojami lielāki. Ziņojums, protams, formālā veidā ir saskaņots arī ārējā dienas ziņojumi, taču ir saistīts arī ar augstās pārstāves uh, globālās stratēģijas ziņojumi un to, kas tika prezentēts Bratislavas tikšanās laikā. Šajā ziņojumā ir iekļauti vairāk nacionālo delegāciju priekšlikumu, kā Nīderlandes, kā arī Žanklauda Junkera runā teikto, un arī vi attiecīgo ietekmi saistībā ar Bratislavas stratēģiju, tātad Bratislavas ceļa karti. Tas, šis punkts mums ir iekļauts decembra darba kārtībā, un tas ir ļoti labi, jo tas ir saistīts arī ar Eiropā domi, kas decembra sanāksmē nodarbosies ar ārpolitikas un drošības politiku, kas Bratislavas stratēģijas eh, ir ļoti būtiska sastāvdaļa. Tādēļ, manuprāt, eh, laika ziņā viss notiek ideāli. Ziņojums, protams, nodarbojas ar mūsu tuvākiem kaimiņiem, kur situācija nav tik spīdoša. Un šeit mums ir jāņem vērā dažādi secinājumi saistībā ar attiestību mūsu kaimiņos, skar nu, tikai Ukrainu, Baltkrieviju, bet arī Azerbaidžānu. Un, protams, šeit ir nepieciešams arī diskusijas par attiecībām ar Krieviju. Manuprāt, nu vismaz pēdējo desmit dienu laikā es uzskatu, ka diskusijas par attiecībām ar Krieviju, kādas mums tagad ir, tagad arī ir saistītas ar to, tām diskusijām, kas notiek par mūsu dienvidu kaimiņu valstīm. Vienmēr esmu to uzsvērs un arī šajā ziņojumā tā dara, bet vēlos to vēlreiz uzsvērt, proti daudzos jautājumus mums ir nepieciešama sadarbība ar Krieviju, lai atrasinātu starptautiskas krīzes. Un ņemot pat vērā visu stingrību pret uh, Krieviju saistībā ar Ukrainu, par Minskas sankciju pagarināšanos, mums tomēr šī sadarbība ir nepieciešama. Kopš Krievijas Sīrijas gadījumā vairs nav partnera, bet ir kļuvusi pat par vienu no karojošajām pusēm, mums ir uh, notikusi paradigma maiņa. Un mums savā starpā ir jāizdiskutē šie aspekti. Piemēram, es uzskatu, ka attiecībā uz sankcijām visu laiku tiek apgalvots katru pusgadu, lai mīļais Vladimirs Putins nogaida, tad viss būs kārtībā, Vācijas vai citu ekonomiku pārstāvi tur dodās un daži politiķi tur dodās. Taču es nedomāju, ka mums būtu jāpagarina sankcijas pa pusgadu, bet pār gadu, lai ir, lai ir skaidri redzams, ka visi pret to attiecas nopietni un ka nav tā, ka pēc pusgada viss beigsies. Tāpat arī saistībā ar sankciju režīmu mums ir jādomā par to, vai līdzīgi kā iepriekšējos gadu desmitos šajā jomā mēs visas tās preces, kas ir nepieciešamas naftas un gāzes ieguvēju, ieroču ražošanai un tehnoloģija attīstībai, ka šeit vajadzētu paredzēt embargo, lai nav tik vienkārši tagad uzbrukt slimnīcām. Tas ir būtiski. Vēl viens uh, jautājuma loks. Aplūkotos jautājums, kā mēs varam radīt iekšējo drošību. Klasiskais karš un terors, kādas šeit ir attiecības, saistības saistības, kādas ir uh, arī migrācijas sekas. Mums ir jālūkojas daudz plašāk. Ir jāsasaista ārējās politikas un drošības politikas jautājumi ar tirzniecības politikas un citām politikām, piemēram, runājot par Āfriku. Āfrikas cilvēku dzīves eh, perspektīvu, problēmu risinājums un demografiskās situācijas risinājums. Par to visu ir jārunā, runāt par migrācijas krīzi. Viss, ko mēs darām ārējo robežu aizsardzībā, sadarbībā ar tādām valstīm kā Ēģipta, Lībija vai Turcija, lai cīnītos pret cilvēku kontrabandu Šeit mēs cīnāmies tikai pret uh, simptomiem, nevis iemesliem. Un šeit galvenais ir radīt mieru Sīrijā, Arābu valstīs un radīt pilnvērtīgu dzīvi Āfrikā. Tas ilgtermiņā ir ārkārtīgi grūti. Mums ir jāņem vērā šeit ārkārtīgi daudzi aspekti, kā tirzniecības nolīguma, klimata pārmaiņas, un tā tālāk un dojot projām. Ja mēs to neatzīsim, tad netiksim galā ar šo problēmu. Es iestājos par tādu ārpolitiku, kas atrisina mūsu problēmas aktīvi, nevis izolē Eiropu balstoties uz augstiem mūriem, ja mēs nevēlamies šeit ieviest mūrus, tad mums jānodarbojas ar labāku ārpolitiku, attīstības politiku, tirzniecības politiku. Un šajā sakarībā es domāju, ka skaidrība diskusijās kļūs daudz konkrētāka. Tagad beidzot par to diskutē arī valdības, un Bratislavā par to diskutē. Tā mēs arī veicinam Eiropas Savienības uh, efektivitāti. Šeit ir runa par izlūkdienestiem, par tādiem jautājumiem, par kuriem bieži runājam aizsardzības jomas ietvaros, kā Eiropas publiskā iepirkuma aģentūra, galvenie aizsardzības centri un tie jautājumi, kurus uh, pirms gada nevarēja pieminēt, jo sekas bija Brexit. Uh, Taču tagad mums ir eh, steidzamības kārtā jārunā par šiem jautājumiem, tie jāatrisina. Tādēļ ir pozitīvi, ka gandrīz visas dalībvalstis ir pieminējušas šos jautājumus un pretēji aizsardzības ministram Džonsonam. Līdz ministrs Felons ir pret, un tā bija viena no, tā teikt, man skaistākajām situācijām, ko piedzīvoja patiesībā jautrākā. Uh, situācija ir tāda, ka Britu aizsardzības ministrs, aizsardzības eh, padomas, padomē apgalvo, ka nevar visu darīt, jo tiek apdraudēts eh, NATO, un tad NATO ģenerālsekretariāts apgalvoja, ka tas viss palīdz NATO. Tātad pretēji Felenkungam es ticu NATO šajā ziņā. Un es domāju, ka mums arī vajadzētu attiecīgi rīkoties un vajadzētu skaidri pateikt britu draugiem, ka tie, kas mūs pamet, tiem nevajadzētu lemt mūsu vietā. Manuprāt, arī runāt par taisnīgām sarunām attiecībās Brexit. Mēs gribam rīkoties konstruktīvi mūsu kopīgo interešu vārdā. Šeit uh, nedrīkst notikt uh, tādām atriebīgām rīcībām. Mums ir jābūt taisnīgiem, jārīkos taisnīgi no visām pusēm. Uh, Un šeit attiecīgi ir arī strādāt pie ārējās sadarbības aizsardzības jomā. Nu, tas arī būtu viss no manas puses saistībā ar šo ziņojumu. Tagad dodu vārdu jums izteikties, sniegt savus komentārus, padomus, jautājumus un labprāt arī esmu gatavs diskutēt par jūsu piedāvātiem priekšlikumiem, lai laicīgi tos varētu pārvērst manos priekšlikumos un attiecīgi uzlabot uh, manu ziņojumu. Paldies par jūsu uzmanību. Tagad došu vārdu Kalnietes kundzei. Paldies. Es nedomāju, ka būšu tā, kas varēs uh, runāt pirmā. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlos teikt to, ka esmu ļoti priecīga par jūsu ziņojumu, jo tas tiešām nāk pareizajā laikā. Vēlos komentēt pāris lietas. Pirmkārt, ir ļoti labi, ka jūs aicinat dalībvalstis ievērot uh, 2% uh, finansējumu na nacionālajai aizsardzībai un aprīkojumam. Turklāt es domāju, ka šāda pati apņemšanās būtu jāpiemēro arī 3% apmērā attiecībā uz Eiropas ārējo aizsardzību, drošību. Un tad runāt par šiem uh, headquarter jautājumiem. Mm, attiecībā uz NATO. Uh, Esmu konsultējusies ar um, Latvijas ārlietu un aizsardzības ministrijām, un šis termiņš headquarters netiek tik uh, pozitīvi akceptēts. Tādēļ ir būtiski, ka mēs paskaidrojam, ka šeit runa nav vienkārši par jaunas struktūras izveidošanu, lai tiktu tikai radīti amati ģenerāļiem, kā teica viens no vicepriekšēdētāju padomniekiem, taču runa ir par iespējām izveidot civilas, militāras uh, sadarbības iespējas, lai īstenot šeit labāk koordinācijas darbu. Paldies par jūsu priekšlikumiem, un es arī piedāvāšu savus grozījumu priekšlikumus jūsu ziņojumam. Paldies, priekšsēdētāji. Saka, nākamais runātājs, es nolasīšu ēnu referentā Knut Roberta Fleckensteina vārdus. Jā, viņš to var, taču palūkosimies tātad, ko viņš ir uzrakstījis. Paldies priekšsēdētājam, afet eh, priekšsēdētājam Elmar Broka kungam par šo eh, ziņojumu priekšlikumu. Tas ņem vērā jauno Eiropas Savienības globālo stratēģiju, kas tika prezentēta 28. jūnijā Eiropa padomē, par kuru diskutēja gan komitejā, gan parlamentā 6. jūlijā. Jā, Eiropas Savienībai jāspēlē spēcīgāka loma globālajās jautājumos, un Eiropas Savienības pilsoņi ir pauduši arī šādu vēlmi, tāpat arī vēlmi, lai Eiropas Savienība būtu daudz efektīvāka. Uh, Pilsoņi sagaida Eiropas Savienību, lai aizsargātu to dzīves standarts un dzīvību, lai nodrošinātu demokrātijas, tiesiskuma principus, veicinātu politisko, ekonomisko stabilitāti un drošību tuvākajās kaimiņu zemēs, kā arī jaunus virzienus starptautiskajās attiecībās, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām un citiem izaicinājumiem. Pašreizējā strauji mainīgajā vidē ir tiešām būtiski uh, panākt šeit regulējumu, kas balstītos uz uh, gudru Eiropas Sanības stratēģiju. Nav pārsteidzoši, ka ņemot vērā jaunās uh, Eiropas Sanības globālās stratēģijas uh, palaišanu, attiecībā arī uz uh, Eiropas Savienības ārpolitiku un drošības politiku šis ziņojums galvenokārt nodarbojas ar šiem jautājumiem. Mums ir jāizmanto tādi instrumenti, kas jau ir paredzēti dažādajās iniciatīvās. Ļoti būtiski, lai dalībās nodrošinātu nepieciešamos finanšu līdzekļus. Šeit ir jāizvērš, jāizvairās no duplikācijas, eh, radot jaunas iespējas militāro iespēju attīstīšanai. Šeit ir jānodrošina ciešāka sadarbība. Uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības diplomātijas spēks, kā to apraksta referents, ir rodāms tieši starptautisko tiesību un diplomātijas spēcināšanā. Mums ir jāstrādā, lai valdības visā pasaulē darboties daudz efektīvāk. Tas ir nepieciešams, lai turpinātu konsolidēt Eiropas ārējās darbības dienestu, gan spēcinot uh, šī dienesta iespējas nodrošināt ekspertīzes, gan praktiskās iespējas. Un mēs atbalstam piedāvātos ieteikumus šajā ziņojuma projektā. Tas bija no ēnu referenta puses. Pats personīgi vēlos teikt, ka piekrītu jums eh, tajādā ziņā, ka mums ir jāspēcina Eiropas ārējās darbības dienests un arī jāicina dalībvalstis to atbalstīt un darīt. Uh, Taču, kā jau tika pieminēti, tādi tirzniecības jautājumi kā tirzniecība un citi jautājumi, piemēram, ieroču tirzniecība, eksports, ir jāorganizē tādā veidā, lai dalībvalstis attiecībā uz šiem jautājumiem izmantot tos kā ārpolitikas instruments, lai harmonizētu Eiropas Savienības rīcību. Paldies! Nākamais runātājs Van Bālenkungs. Ņemot vērā visas tādas problēmas, kas mums pastāv mūsu reģionā, es neapgalvoju, ka Latīņa Amerika nav svarīga, tas pats attiecas uz Āfriku un Āziju, bet mums tiešām vajadzētu koncentrēties mūsu pašu reģionu. Es pilnīgi piekrītu tam, kas ir teikts ziņojumā, ka mums jāstrādā pie mūsu aizsardzības iespējām. Mums ir jāiegulda finanšu līdzekļi mūsu atbalstam, taču mums ir jāiegulda arī sadarbībai starp Eiropas Savienību un NATO. NATO būs ļoti būtisks, īpaši tad, kad Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību. Palūkojoties uz Krieviju, šīs divu sliežu uh, pieeja ka mēs varam runāt ar civilo sabiedrību, un tad mums ir sankcijas, un Krievija nav darījusi neko, lai atsa būtu iespēja atsaukt vai mazināt šīs sankcijas, un ņemot vērā to, ka bukraķete nokļuva līdz Ukrainas nemierniekiem un atgriezās atpakaļ Krievijā, nozīmē to, ka mums būs daudz lielāka skaidrība par Krievijas uh, iesaistīšanos šajā kārā. Un es, tom, par to mēs uh, pēc mēneša zināsim vairāk, un tad mēs redzēsim, varbūt, ka sankcijas būs pat jāpastiprina. Bet paldies par jūsu ziņojumu, tas ir labs un varam ar to sadzīvot. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs, saka Mišaričs kungs. Paldies par šo ziņojumu projektu. Lielākoties mēs piekrītam daudz kam. Uh, tam, ko jūs teicāt, īpaši par globālo izvērtējumu un par iemesliem daudzajām krīzēm, ar kuriem saskāras uh, Eiropa ārējās dimensijas ietpros. Mums ir pāris bāžas, par kurām arī iesniegsim dažus grozījumu priekšlikumus, taču vēlos pieminēt divas lietas. Pirmkārt, mūsuprāt, šī bilde nav tik drūma, kā dažreiz tā tiek mālēta. Uh, Mm, Eiropas Savienība nevienmēr ir bijusi veiksmīga vēstot saviem pilsoņiem par saviem politiskajiem panākumiem. Un pat uh, ir tā, ka ārpolitikā ir ļoti daudz veiksmīgi jautājumi, par kuriem neviens cits ārpus šīm sienām neko nezina. Mēs piekrītām, ka tirzniecības politika ir jāsasaista ar ārpolitikas drošības politikas jautājumiem un ka mūsu nacionālās starptautiskās palīdzības politika arī attiecīgi jāsasaista. Mums ir bažas runāt par īstermiņu un ilgtermiņu bažām saistībā ar migrācijas plūsmiem, kas uh, ietekmē atbalsta virzienus konkrētos punktos, kur, manuprāt, šī pieeja nav pareiza. Un noslēgumā vēlos uzsvērt to, ka mums nevajadzētu uh, pazaudēt uh, uzmanību no mūsu galvenā uzdevuma konflikt, izvairīšanās no konfliktiem. Šeit mums ir pietiekama pieredze, un mēs nedrīkstam aizmirst to, ka šāda prevencija var būt daudz svarīgāka dažādos reģionos nekā tieša iesaiste, kad tie konflikti notiek. Tas arī viss. Nosūtīsim jūs mūsu grozījumu priekšlikumus, bet kopumā atbalstam jūsu ziņojumu. Paldies! Paldies, saka Kelam kungs. Šim jāziņom ir viena liela problēma. Tas ir pārāk labs, lai tiktu grozīts. Taču centīšos ļoti grūti un centīšos to padarīt labāku. Manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, lai mums būtu skaidrs priekšstats par uh, starptautisko situāciju un realitāti, kur nevar ignorēt, kaut gan daudzi lēmumu pieņēmēji un vadītāji vēlas eh, saglabāt tādu vēsturisku skatu. Šeit ir jārunā par jaunām lietām. Un mums nevajag, mums vajadzētu palūkoties pozitīvi, nevis negatīvi. Pašreizē notiekošais eh, maina mūsu domāšanas veidu, un tā, to var aplūkot kā iespēju. Eiropas Savienība ir lieliska iespēja kopīgi rīkoties eh, un cīnīties problēmām pasaulē. Šeit runa ir par finanšu atbalstu. Ir jāspēcina atbalsts eh, aizsardzības politikā. Ziņotājs ziņojumā apgalvo, ka šajos krīzes laikos aizsardzības finansējuma un situācijas uzlabošana ir sinerģija. Taču tam es nepiekrītu. Kas tad notiks tad, kad nebūs finanšu problēmas? Mums ir jādomā, jāmaina mūsu mentalitāte, jo mēs neesam gatavi adekvāti rīkoties krīzes laikos. Mums būs jārīkojas arī kara laikos. Un es domāju, ka lielāka finanšu ieguldījuma mūsu preventīvajos pasākumos mm, nepieļaus kara iestāšanos. Tātad runājot par devīto punktu, manuprāt, visiem ir jāatbalsta šis punkts. Šeit ir spēcīgs vēstījums no parlamenta puses, ka papildu finansējums no dalībvalstīm ir nepieciešams un ka mums ir jāizmanto vidus termiņa pārskats par uh, daudzgadu finanšu ietvaru. Un noslēgumā ir jābūt pārējai no šīs īstenošanas. Manuprāt, šeit ir ļoti labs teksts šajā ziņojumā. Un tad runa par īstenošanu. Tas, kas šeit pieminēts par Eirodžastu un slepeno dienestu pieejama informācija. Mums ir jāuzsver šīs informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm. Pagājušajā nedēļā konferencē runājot par kibernoziedzību tika pieņemts secinājumi, ka apmaiņa ar datiem un informāciju darbojas starp dalībvalstīm, ja tiek mm, nodrošināts labas personiskas attiecības attiecīgajām amatpersonām. Šim procesam jābūt automātiskam. Tad runāt par Krieviju. Varu piekrist tam, ka mums ir nepieciešama daudz reālāka, strat, realistiskāka stratēģija. Un pirmkārt, mēs nevaram uzstāties sašķelti. Mūsu mērķu sasniegšana attiecībā uz Krieviju ir atkarīgi no mūsu vienotības un mūsu vērtība aizstāvēšanas. Un varbūt, ka labāk turpināt sankcijām. Un pēdējais 19. punktā, manuprāt, ir jāizmanto daudz spēcīgāka vārdi. Attiecības stiprināšana ar ASV un Kanādu ir ne tikai mūsu strateģisko interesu interesēs, bet tā ir nepieciešamība, ja vēlamies radīt spiedienu uz Krieviju. Un tad runājot par kibernoziedzību, manuprāt, šie jautājumi ir jāiepludina visās mūsu sarunās par attiecībām ar visiem mūsu partneriem trešās valstīs. Paldies! Thank you. Paldies! Saka Vaigla kungs. Arī es pievienojos visu to balsīm, kur uzskata, ka tas ir ļoti labs plašs un tāds visu izskatošs ziņojums, kurā runa iet par um, drošības politiku un um, mūsu drošības interesēm. Man tomēr uh, šajā ziņojumā pietrūkst paplašināšanās stratēģijas saikne ar drošumu. Tas tā tad ir process, kurš ir aizsācies un joprojām turpinās, gribētos teikt. Tāpēc Atļaušos tomēr sagatavot un formulēt grozējumu, kas attiec uz paplašināšanos. <clears throat> Manuprāt, nodaļa, kurā runājam par Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju, ir ļoti labi sagatavota un rediģēta, un es to atbalstu. Tomēr neesmu pārliecināts, vai sankcijas ir nodrošinājusi tādu rezultātu, kādu vēlējāmies redzēt. Es patiesībā domāju, ka mūsu īstenotās sankcijas ir padarījusi Putina režīmu vēl dzīvot spējīgāku un tikai un vienīgi nākusi par ļaunu mūsu pašu ekonomiskajām interesēm. Hey, thank you, Mr. Chairman. Paldies. Saka Pēterls kungs, vēlos arī uzteikt Broka kunga paveikto. Tas ir vēl viens viņa labi sagatavots ziņojums, un īpaši par otro punktu runājot, kurā runa iet par kopējo ārpolitikas un drošības politiku. Uzskat, ka šīs politikas nākotne ir atkarīga no tā, kā šo punktu interpretēs un īstenos dažādi spēlētāji. Mēs e, ne pirmo reizi liekam diagnozes un e, runājam par e, panacēju, bet domāju, ka drošības politika varēs darboties tikai tad, ja mums būs nepieciešamā politiskā grība un tās īstenošanai adekvāts ietvars. To jau teica tā kā iepriekšēji runātāji, bet eh, reāli tas nozīmē, ka mums ir jābūt vienotam skatījumam uz Krieviju uz Turciju un ar, uz citiem karstajiem punktiem tuvākos un tālākos reģionos. Šobrīd eh, mums šāda kopīga skatījuma nav, nav arī kopīgas gribas, bet tagad pakavēšos tuvāk pie 29. punkta. Es vēlētos uzsvērt to, cik nozīmīgs ir starpkultūra dialogs. Jā, starp eh, kultūru politika ir svarīga, un tomēr politika, manuprāt, ir svarīgāk arī kultūras jomā un ne tikai. Es nedomāju, ka vajadzētu uzskaitīt visus uh, partnerus, un tomēr piekrītu Vaigu kungam, ka vajadzēja šeit pieminēt um, eh, mm, Rietumu Balkānus, kā arī Indiju un Japānu. Paldies! Gracias, presidente. Yo voy a cambiar al español. Paldies, saka Milan Monokungs. Runāšu spāņu valodā, bet Pievienošos eh, kolēģi teiktajam, jo arī es vēlētos uzteikt Broka kunga sagatavoto ziņojumu. Tas ir ļoti augstas raudzes. Tātad um, piekrītu ziņojumā izteiktajām idejām. Uh, ziņojums ir ļoti līdzsvarots un tajā tiešām ļoti objektīvi tiek atspiegu, atspoguļots problēmas, ar kurām sastopas Eiropas Savienības ārpolitika. Pirmais un otrais punkts, tajā runiet par, ārpol, par ārpolitikas un drošības politikas nākotni, par globalizāciju, jo. Uh, Mēs jau visi dzīvojam globalizācijas laikmetā. Jūs uzskaitiet Eiropas Savienības panākto, bieži vien mēs to e, aizmirstam. Protams, ziņojums nevar būt pāramēru niansēts, pretējā gadījumā tas zaudēs savu objektīvo toni. Un tomēr. Es domāju, ka šai globālajai stratēģijai ir jātiek pārskatītāji ik pa pieciem gadiem, uh, un arī tad, ja kaut kas būtiski mainās politiskajā arēnā. Ir svarīgi strādāt visiem kopā pie ārpolitikas un drošības politikas. Uzskatu, ka e, Brexits ietekmēs mūsu ārpolitiku un drošības politiku vismaz politiskā līmenī, Un es ceru, kā jau Peterlis kungs teica, ka mums ir jādarbojas visiem kopīgi. Tagad par Krieviju kā ļoti daudz citi mani kolēģi, es vienmēr esmu iestājies par eh, sadarbību ar Krieviju, jo Krievija ir būtisks eh, globālais spēlētājs. Bet šobrīd Sīrijā notiekošais ir vienkārši traģisks. Un eh, par nākotnes attiecībām ar Krieviju runājot, vēlētos tomēr pieminēt divus aspektus. Uh, Pilnībā piekrītu tam, ka Eiropas Savienībai ir iespējas pamainīt kaut ko, un eh, jūs jau par to runājat vairākos punktos. Mm, jūs savā ziņojumā runājat arī par to, ka paplašināšanās ir palīdzējusi konkrētajām valstīm eh, labāk attīstīties, bet 29. punktā jūs runājat par normatīvajiem aktiem. Un eh, šeit varbūt mēs varētu runāt niansētāk, runāt par tiesību sistēmām. Tagad atsauc uz eh, daudzpusējību un konkrēti uzsvarot mūsu labo sadarbību ar apvienotajām nācijām. Uh, Es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti labi sagatavots, un tomēr pie septītā punkta vēlētos redzēt nelielu pielikumu. Jūs runājat par 3D, par aizsardzību, diplomātiju un vēl trešo D. Es tomēr vēlētos tos salikt tādā citādā kārtībā. Vispirms diplomātija, tad uh, attīstība un visbeidzot aizsardzība. Paldies! Thank you, Chair. <clears throat> Congratulations. Ostrēvičs kungs, jāpaldies. Arī es eh, vēlētos eh, jūs sveikt par ļoti labi sagatavotajiem ziņojumiem. Un eh, jums ir ļoti labi izdevies tos sagatavot, prieksēdētāja kungs. Šo ziņojumu kvalitāte ir izcila, bet šobrīd mēs tātad runājam par to, kā uzlabot šos jau izcilos ziņojumus. Es uzskatu, ka Šis ziņojums tiešām būs būtisks solis eh, pretim globālajai stratēģijai, kuru prezentē Mogrīnī kundze. Un es no tiesas ceru, ka Eiropas Savienībai būs ne tikai globāla stratēģija, bet ka mēs no tiesas kļūsim par ļoti nozīmīgu globālo spēlētāju globālā arēnā. Jā, protams, šajā ziņojumā tiek runāts par veiksmīgu sadarbību eh, starp Eiropas Savienību un NATO. Šī sadarbība ir ļoti augstu vērtējama, un tomēr es vēlētos šeit redzēt ne tikai sadarbību ar NATO, bet eh, pāratlantisko sadarbību un eh, pāratlantiskajām saitēm kā tādām. Jo mēs jau nezinām, kā attīstīsies notikumi pēc novembrī paredzētajām prezidenta vēlēšanām ASV. Un eh, es ceru, ka sadarbība kļūs ar vien ciešāka arī nākotnē, no tiesas ceru. Piekrīt arī tiem kolēģiem, kur šeit pieminēja paplašināšanās nepieciešamības ierakstu. Tātad eh, pieminēja nepieciešamību ierakstīt paplašināšanos. Tas eh, būtu arī tāds tā kā uzsvars uz mūsu kaimiņu attiecībām ar tuvākajiem kaimiņiem. Uh, 18. punktā runa iet par ciešu sadarbību starp Austrum Eiropas valstīm. Te e, nav, tāda, īst, nav tādas īstas skaidrības. Runa iet par e, abu pušu apņēmību. Tā tad e, notiek tāda kā vilcināšanās no mūsu puses. Šīs valstis ir jau daudz ko sasniegušas, mums ir bijis liberalizācijas režīms. Uh, Un eh, mēs eh, nevaram šeit parlamentā runāt par tādiem daudzpusējiem dialogiem, ja komisija un padomi nav viensprāts ar to, ko mēs vēlamies. Es uzskatu, ka mēs varam paģērēt, lai kaut kas notiktu tikai tad, ja mums ir politiska vienotība institūciju starpā. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, šodien mums ir paredzēts balsojums arī par Fotigas kundzes ziņojumu par trešo personu propagandu Eiropas Savienībā. Mm, šādā sakarībā vēlētos pateikt, ka šobrīd notiek informācijas karš, un šajā ziņojumā to pieminēt Es uzskatu, ka tas eh, ziņojumu padarītu vēl vairāk noankurot patreizējā realitātē. Tātad, kā jau teicu, iesniegsim vairākus grozījumus, bet no tiesas apsveicu ziņojuma sagatavotāju. Bin... Jā, paldies. Es, protams, arī esmu par eh, to virzienu, kādā iet šis uh, ziņojums. Tātad man patīk, ka šeit ir izvērtēta situācija pasaulē, bet no otras puses arī uh, iespējas, kādas izriet pēc Brexita. Es gribētu pievērsties uh, desmitajam punktam un šiem punktiem, jo uh, šeit tika pieminēts šīs uh, galvenās mītnes jautājums, headquarters, varbūt, ka dažās galvaspilsētās tas ir tāds uh, uh, neskaidrs jautājums, varbūt mums vajadzētu precizēt, ko mēs ar to gribam panākt. Piemēram, mēs varētu pateikt pastāvīgi civilitāru štāba izveide. Uh, un uh, apkopojot jau pastāvošās uh, iekārtas CCPC uh, un militārā komandu ķēde. Tas viss jau ir, to visu varētu apkopot, šīs pastāvošās struktūras apkopot tā, lai tās varētu izpildīt ši, šo funkciju, proti, lai neradītu uh, galvaspilsētām iespaidu, ka tiek radīts jaunas struktūras. Uh, lai vienkārši efektīvāk sadarbotos, to vajadzētu apkalpot. Un tad vajadzētu arī teikt nevis stratēģiskā un operatīvā plānošana, bet šeit ir runa arī par uh, uh, planning and conduct capabilities, tātad plānošanas un uh, rīcības kapacitātes. Tātad plānošana notiek uh, Briselē, bet uh, īstenošana notiek uh, nacionālās galvaspilsētās. Un tas šeit būtu jāapkopo. Uh, bet tad mēs nevaram runāt tikai par plānošanu, bet arī par to, par, par rīcību, par izpildi, kondaktu. To vajadzētu šeit papildināt. Jo šeit ir runa arī par eh, KDP misijām eh, un ne par ko citu. Un ja tas tiek stāta ierakstīts, tad eh, mēs varētu arī kliedēt bāžas dažās galvaspilsētās, kas pastāv. Un vēl viena doma bija norāde uz PESCO, ka, tas vajadzētu, ka to vajadzētu beidzot aktivizēt, un varbūt Brītu aizsardzības ministra uh, piezīme vajadzētu ņemt vērā un jau tagad aktivizēt, jo kopš Lisabonas stājās spēkā PESCO jau varēja īstenot, ja būtu bijusi tāda grība. Uh, Un nu, varbūt tas tagad būtu tāds uh, iemesls uh, jau tagad uh, apkopot visus tos, kas to vēlas darīt un to izdarīt. Un tad, kad tas būs kopienas struktūrās iekļauts, tad ar Eiropas Savienības budžetu uh, un ar uh, tām uh, struktūrām, kas mums jau ir, ne tikai aizsardzības uh, jomā, tad varētu arī dot tādu operatīvu ieguldījumu, lai sasniegtu mūsu mērķus. Un pēdējais punkts par sankcijām. Es tomēr uzskatu, ka tās bija nepieciešams un ka tās ir nepieciešams un ka mums arī ir jādomā, raugoties uz rīcību Sīrijā, vai to visu nevajadzētu pastiprināt, bet teikt, ka tām nebija nekāda ietekme, uh, Nu, tā bija mūsu civilizētā atbild uz uh, Krievijas rīcību. Mēs jau būtu varējuši arī um, uh, piedāvāt Ukrainas valdībai uh, bruņotos spēkus, tieši to, ko Krievija savā pusē darīja, bet mēs to nedarījām, mēs darījām mazāk, mēs tikai pieņēmām sankcijas. Un tas bija jau no paša sākuma piedāvājums Krievijai atgriezties diplomātiskajā sfērā un meklēt risinājumu tur. Un tāpēc tagad vēl uh, sankcijas aprakstīt kā kaut ko tādu, kas eh, ir bijušas ar eh, pretēju efektu, to es politiski nevaru akceptēt. Mēs civilizēti reaģējām un um, nerīkojāmies tikpat uh, nelietīgi kā agresors Maskava. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētā kungs. Jā, vēl no sociāldemokrātiem kāds pieteicās. Es vēl neesmu uzrakstījis savu tekstu gatavu. Paldies! Es eh, neatceros, tas ir pārsteidzoši, es eh, neatceros, eh, kad pēdējo reizi tik ļoti taptu cildināts un slavināts mūsu prieksēdētājs un pievienoja arī savu balsi šim slavinošajam korim. Bet patreizajā situācijā vienīgais, par ko es tā kā drusceņi bažos, ir tāds, ka mums šo ziņojumu vajadzēja sagatavot vēl ātrāk, ātrāk, vismaz pirms gada, varbūt pat vēl tālāk atpakaļ laikā. Vēl ko vēlētos piebilst, es eh, vēlētos eh, stiprākiem vārdiem ziņojumā runāt par Sīriju, runāt par to, ka līdz šim mēs neesam darījusi darījuši pilnīgi neko, lai aizpildītu šo tukšumu, kas ir radies kopš brīža, kad eh, izjuka sarunas starp Krieviju un Amerikas Savienotajām valstīm. Šajā brīdī Eiropai bija pilnīgi viennozīmīgi jāiesaistās un jārunā visu to miljonu eiropiešu vārdā, kuri vienkārši nu jau skaļās balsīs un caurām dienām un naktīm pieprasa, lai šis konflikts tiktu atrisināts. Ilgāk vilcināties mēs vairs nevaram, īpaši ņemot vērā patreizējos apstākļus, proti, ka šis konflikts mūs tik lielā mērā ietekmē. Neviens cits konflikts tuvajos austrumos nav ietekmējis Eiropu tā kā konflikts Sīrijā. Paldies! Thank you. I will also add my... Kukankungs, jā, paldies. Jūs arī varat ierakstīt manu vārdu slavinošajā korī, jo tiešām priekšsēdētājs ir sagatavojis ļoti, ļoti labu ziņojumu melnrakstu, tajā skaidri atspoguļojas eh, visi tie samilzušie problēma punkti, ar kuriem Eiropa sastopas savā ārpolitikā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot šo brīdi, lai veicinātu tādu koherentāku ārpolitiku un drošības politiku piekrīt ziņojumā teiktajam, ka mums ir jārunā par pozitīvajiem Eiropas ārpolitikas aspektiem. Tajā skaitā mūsu kooperatīva, tātad mūsu iesaistīšanās starptautiskajā e, darbā. Ir jārunā arī par mūsu strateģiskajiem partneriem un kopīgu darbošanos konfliktu risināšanā. Vienlaicīgi Eiropai ir jābūt vienotai vienotai, ja tā darbojas starptautiskā arēnā, piemēram, runājot un rīkojoties apvienotajās nācijās. Šobrīd mēs esam ļoti sašķelti tieši nācijās. Uh, Vienlaicīgi ir jāuzsver tas, ka mūsu tuvēji kaimiņi un tajās valstīs notiekošais mūs stipri lielā mērā skan, skar. Mums ir jārunā par dažādiem instrumentiem, kas ir ārpolitikas rīcībā. Tagad eh, par eh, drošību. Eiropai, Eiropa šobrīd saskars ar ļoti daudziem drošības apdraudējumiem - terorisma akti, ārējo robežu nosargāšana, kiberuzbrukumi un tā tālāk. Bet atcerēsimies, ka visas šīs problēmas ir globāla rakstura, līdz ar to to risināšanā ir jāiesaista ne tikai Eiropas spēlētāji, bet arī globāliem. Šobrīd, ko darīt ziņojumu sakarā? Piekrītiem kolēģiem, kur uzskata, ka vajadzētu pielikt klāt pa teikumam šur tur, pielikt klāt, lai vēl skaidrāks taptu, ko Eiropas Savienībai darīt nākotnē. Un varbūt varētu nedaudz pieregulēt tā niansētāk atrunāt lietas un e, pāris punktus, bet niansētāk tikai tādā gadījumā, ja tas ziņojuma tādu kopumu un kop, tādu solīdumu un um, tādu kopumu padarīs vēl saprotamāk. Prieksēdētājs, paldies! Jā, dažas piezīmes, ko es varu varbūt dot arī kā atbildes. Pirmkārt, eh, jautājums par šiem diviem procentiem Kalnietes kundze un sinerģijas efektiem. Šie divi procenti eh, aizsardzības budžeta palielināšana līdz diviem procentiem ir tikpat ticams mērķis kā mm, tūkstošgads attīstības mērķi. Uh, Uh, ar 0,7%, jo biežāk to raksta, jo mazāk mēs sasniedzam. Tā ir realitāte. Un uh, būtu daudz uh, realistiskāk, ja raugos uz budžeta situāciju dalībvalstīs, būtu sinerģijas efektu izmantošana. Es jau neizslēdzu šos 2%, tie tur arī ir ierakstīti, bet uh, labākus rezultātus varam sasniegt ar sinerģijas izmantošanu. Uh, apmēram 200 miljārdu eiro eh, mēs varētu panākt no dalību valstīm aizsardzībai. Virkne mūsu dalību valstu um, izdot lieki 80% līdzekļu um, un nav vairs eh, pietiekam līdzekļi karavīriem. Pat manā valstī uh, ir 46-47% armijai šie uh, uh, izdevumi, kas ir tā kā lieki. Un man ir uh, iespējas, ka Vācijā ir mazāk karavīru nekā ierēģņu, um, administrācijas uh, izmaksas ir milzīgas tātad armijai. Un uh, ir samazinājies uh, karavīru skaits un uh, samazinājies uh, ieroču apjoms, un pie tā ir novedusi šī attīstība, kas ir bijusi pēdējos gadu desmitos un mums ir jādomā atklāti par sinerģijas uh, efektiem, jo tas, ko dalībvalstis panāk, uh, nesadarbojoties, ir uh, neietaupa līdzekļus. Un šeit, protams, ir īpaši jāpiemina pētniecība un arī iepirkums kopumā, uh, Eh, tādējādi varētu sadarboties ar aizsardzības aģentūru Eiropas Savienībā. Tas ir izšķiroši svarīgs faktors, un ar to varētu pārliecināt pilsoņus, ka ar viņu līdzekļiem tad varētu panākt vairāk nekā līdz šim tas ir noticis. Un es domāju, ka šī diskusija arī ir jānotur uh, atklāti sabiedrībā, jo aizsardzības ministrijas to nedarīs. Tās uh, eh, šo augsto uh, ierēģu skaitu uh, at, izskaidros ar nacionālo politiku, bet uh, ja mums ir šīs diskusijas uh, ar aizsardzības ministriem, mums tās būtu pilnīgi uh, arī jāizmanto, ne tikai runājot par šiem diviem procentiem, bet arī par citām lietām. Kalnietes kundze un arī Gāler kungs pieminēja šo štābu. Uh, Uh, jā, es domāju, ka šo vienkārši vajadzētu precizēt, es viņiem piekrītu, nevajag tur pārāk daudz teikums vairs iekļaut. Uh, man tur ir ļoti skaidrs priekšstats, uh, tos arī tik minēts, kā to precizēt, un es domāju, ka to mēs arī varētu uh, um, izdarīt, un mēs varētu varbūt norganizēt mazu tikšanos, uh, apspriest šo jautājumu un panākt tādu uh, saprātību kompromisu, un tādu pietieku uh, iesniegt arī šādu kompromisu grozījumu. Un es domāju, ka Kukāna kungs šo fine-tuning jautājumu, šo pieslīpēšanas jautājumu un aktualizācijas jautājumu saistībā ar Sīriju, es domāju, ka to mēs varētu uh, tad galīgajā, galīgajos kompromisu grozījumos iekļaut, lai to visu tur iesaistītu un tādā veidā to panāktu. Jo šis dokuments tika um, pabeigts tad, kad es vēl tik skaidri neapzinājos šo Sīrijas jautājumu, jo lietas ir mainījušās pēdējās nedēļas laikā, un tāpēc tas būtu šeit jāiekļauj. Jautājums par uh, Eh, šo maigo varu un skarbo varu, tas uh, ir minēts. Līdzakungs, mūsu mērķis vienmēr ir novērst konfliktus. Vispārējais jau nozīmē, ka politika ir izgāzusies, bet dažkārt ir vajadzīga arī šī eh, stingrā vara, lai īstenot konfliktu novēršanu. Un to mēs nepanākam, to mēs eh, nedaram. Mēs esam lielākie naudas devēji saistībā ar Sīriju, un mēs arī atjaunošanas posmā būsim lielākie donori, bet eh, um, jautājumos, kas ir saistīti ar karu un mieru, tur mūs neviens neuztver nopietni. Un es domāju, ka tas ir izšķirīgs svarīgs jautājums, uz kuru mums attiecīgi ir arī jāatbild, lai attiecīgi arī kaut ko panāktu. Un es domāju, ka mēs to arī izdarīsim. Vaigla kungs, paplašanāšanās. Uh, tur ir jāskatās, kā mēs to vēl varētu šeit uh, uh pievienot. Uh, jā, mēs esam vienojušies, ka paplašanāšanās ir svarīgs politisks mērķis, un ir arī uh, jāuzsver, ka līdzinējais paplašanāšanās process ir bijis mieru veicinošs, bet paplašanāšanās nozīmē arī robežas. Uh, un tad mēs nonākam pie Eiropas Savienības darba, darboties nespējas. Ir svarīgi par to runāt, eh, ir jārunā par pilnīgu dalību un varbūt par kaut kādu papildus instrumentu, kas būtu eh, mazāk eh, apjomīgs, piemēram, kā Norvēģija, kas tiek valstīm piedāvāts. Uh, Uh, piemēram, ja valsts ilgi vēl um, ne, neatbildīs kritērijiem, lai pilnībā varētu iestāties Eiropas Savienībā, mums ir jākonsolidē uh, šīs iespējas, lai tas viss darbotos, bet tas nenozīmē, ka uh, mēs uh, esam atteikušies no mūsu solījumiem Rietumbalkānu valstīm. Nē, mēs negribam, lai mūs pārprastu. Tā tas nav, bet es domāju, ka šāds jauns instruments ir vajadzīgs. Uh, jo īpaši mūsu austrumu kaimiņu valstīm tāds būtu svarīgs, varbūt arī Turcijai uz kādu laiku. Es domāju, ka uh, ja jūs varētu piedāvāt, kā to precizēt un padarīt striktāku, tad es būtu pateicīgs arī uh, par to un uh, paldies arī Pēterlis kungam. Uh, par teikto. Milan Monkungs, globalizācija. Mums ir jāparunā, kādi jums tur ir iebildumi, lai es labāk tos saprastu. Runājot par Brexit. Man ir pilnīgi skaidrs, ka uh, Lielbritānijas izstāšanās uh, nozīmēs mūsu uh, ārpolitikas un drošības un aizsardzības spēju vājināšanos. Um, mums ir dažādas uh, pozitīvas iespējas arī, bet uh, vislabākais būtu uh, konstruktīvu apvienoto karalisti iesaistīt ārējā drošības politikā. Un tāpēc mums vajadzētu padomāt, kad runājam tālāk par Brexitu, kā mēs veidosim attiecības ar Lielbritāniju saistībā ar ārējo drošības un aizsardzības politiku. Mums nevajadzētu to pilnīgi nolikt malā. Un varbūt vajadzētu padomāt par to, kā nākotnē to varētu veidot, lai apvienotā karalista nekļūtu par klasisku trešo valsti šajā kontekstā. Jātājums par uh, normatīvajām varām. Ar to, es domāju, uh, starptautiskās tiesības, bet arī uh, Eh, visas šīs te eh, kultūras jautājuma lietas un tā tālāk. Un, ja jūs vēlties, mēs to varam ar pāris vārdiem vēl precīzāk noformulēt, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Jātājums. Eh, jā, protams, diplomātija, attīstība un aizsardzība. Tā ir pareizā secība. Austravičijos kungs. NATO Eiropai ir ļoti nepieciešama, lai nodrošinātu kolektīvo drošību Un to mēs arī sakām, bet mēs arī sakām, ka arī attiecības ar ASV mums vajadzētu vēl pastiprināt. Ja jūs vēl atrodat uh, kādu formulējumu teikumu, ko varētu atbalstīt viss parlaments, par to jums būtu pateicīgs, bet es negribētu šajā ziņojumā tagad uh, uzsākt cīniņu par to, kā veidot attiecības ar ASV. Šeit mums vajadzētu eh, paust tādu konsensuālu pozīciju, uh, un jāuzmanās, lai nenonāktu konfrontācijas situācijā. Es domāju, ka jūs saprotat, ko es ar to domāju, un e, šajā. Tātad vīzu procedūru šeit mēs negribētu iekļaut, jo līdz decembrim to vajadzētu atrisināt, jo ta, un tad tas būs novecojis e, ceturtdien. Es nezinu, kā beidzās sarunas, vai pozitīvs bija rezultāts trialogā. Nē? Also da bin ich übrigens auch, was ich jetzt. Un, un ähm, tur es domāju, ka mums vajadzētu ar mūsu liba kolēģiem par to runāt un uh, parlamenta interesēs uh, ir jāatrisina šīs ieviešanas tiesību aktu un deleģēto tiesību, aktu, tiesību aktu jautājumu atris, jāatrisina. Bet no otras puses mums ir arī uh, jāatrod kaut kāds veids, kā uh, jā, palikt rīcības spējīgiem, un tāpēc es gribētu uh, tagad uh, atklātā sēdē pateikt, ka saprāts ir meklējums ne tikai parlamentā, es gribētu aicināt arī padomi, uh, un padomi vienmēr aicina mūs būt saprātīgiem, es gribētu aicināt arī padomu būt saprātīgiem, un tāpēc es neuzskatu, ka ir labi, ka tad padomas pārstāvji, Gruzijas un uh, Ukrainas pārstāvis sūta uz AFET, lai panāktu, ka parlaments padodas. Mēs tieši tādu pašu spēlīt varētu pret viņiem izspēlēt. Un tāpēc mans aicinājums padomei beidzot šajā jautājumā uh, nonākt pie labākas procedūras. Uh, štāps, galvenā mītne, to jau pateicu Gālerkungam. Un es domāju, ka ar šīm plānošanas un rīcības spējām, jā, tad, kad uh, mēs runājam par šo apkopošanu, tā nedrīkst būt tikai uh, tīra apkopošana, tur ir jāpanāk kaut kāda pievienotā vērtība. Ir jābūt lielākai rīkoties spējai, ir jābūt uh, kvalitatīvam lēcienam, ja tā to var teikt. Un tam būtu Eh, šeit skaidrāk jāparādās, un tādā veidā arī varētu uzsvērt eh, šo te atšķirību. Jā. Ar to, eh, ja nemaldos, esmu atbildējis uz jautājumiem. Paldies! Un es gaidīšu jūsu uh, piedāvājumus. Un esmu gatavs turpmākajās dienās uh, precizēt, ja kādam ir kādi iebildumi vai pārpratumi. Un paldies! Līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darbkārtības punkta. Oh. Wir kommen jetzt äh, zu einem bedeutenden. Tagad ļoti nozīmīgs ziņojums tirzniecības äh, nolīgums. Äh, pirmvienošanās izniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru un otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos. Par to neko daudz neteikšu, jo tas ir diezgan tehnisks ziņojums, bet es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem par šo ziņojumu. Ja nav jautājumu, tad. Uh, Tad norādīšu uz laika grafiku. 4. oktobrī bija grozījuma iesniegšanas termiņš, līdz ar to šodien jau varam apspriest grozījumus, vai ne? Vai tie nav vēl? Ā, nebija grozījumu. Skaidrs. 20. oktobrī tad komitejā varēsim balsot. Tagad Hāvita kungs, kurš pieteicās runāt, lūdzu. Jā, tas tiešām nav kontroversiāls ziņojums, bet Elmāra atvaino man, ja vienā no saviem pēdējiem pienākumiem šajā komitejā gribētu tomēr izteikties. Mēs vienmēr esam centušies eh, eh, šo reģionu skatīt kopumā. Ekvadora atkal pievienojas, tas ir labi viņiem un arī reģionam. Un tas ir vides ziņā ļoti uh, delikāts reģions. Uh, un ir ļoti labi, ja mēs uzlabotu šeit attiecības. Es pats esmu ar Ekvadoras kolēģiem strādājis. Viņi arī strādā pie um, ANO um, konvencijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un um, viņi ir arī viens no galvenajiem partneriem uh, noliegumam par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām. Viņiem ir ļoti skumja uh, vēsture saistībā ar Exxon Mobile nesenajos gados, bet viņi cenšas uzlabot situāciju. Un Ekvadors vēstnieks no Ženēvas bija šeit uh, Briselē, droā apakškomitejā mums bija iespēja ar viņu par to runāt. Un, uh, Ekonomiski viņu valstī tas būs ļoti uh, labi, un trade komitejas uh, ziņojums tas ir, un es uh, Gribēju tikai uzsvērt šo politiskās sadarbības svarīgumu, kas ir starp mums un Ekvadoru, un es atbalstu arī jūsu ieteikumu šai komitejai. Paldies! Paldies! Tam visam piekrītu, bet es domāju, ka mums uh, nevajadzētu darīt mazāk uh, nekā saistībā ar citām valstīm. Mums vajadzētu cilvēktiesību jautājumu īpaši uzsvērt eh, vārda brīvību un presas brīvību arī vajadzētu uzsvērt, un tas būtu jādara arī piemērotā veidā. Es dzirdu, ka Šalts kungam nav eh, nolūks eh, izstrādāt rezolūciju. Viņa, viņš vienmēr ir gatavs to darīt, kad ir runa par citām valstīm. Mani izbrīna, kāpēc viņš negrib rezolūciju Ekvadoras sakarā. Un es domāju, ka varētu būt arī interesi, lai mums būtu rezolūcija. Un es domāju, ka tas ir arī mūsu priekšlikums um, to darīt. To visu var sastādīt tādos dažos teikumos, aprakstot mūsu sadarbību, kā Havit kungs to aprakstīja, bet es domāju, ka mums uz to vajadzētu norādīt. Tas parlamentam būtu jādara. Es ceru, ka jūs man piekrītat, ka mēs tā rīkojamies. Vai kāds vēl grib izteikties? Nē. Ich glaube, wir sollten haben. Es domāju, vai Kolumbiju apspriedām, vai kāds šeit ir klāt. Tas ir rīt darbkārtībā. Grūzija arī. Mums tagad ir laiks vēl pusstunda tagad eh, visi dosies prom un pēc tam atgriezīsies uz balsošanu pēc pusstundas, nu tā jau nu nebūs. Piedāvājiet, kuru eh, jautājumu mēs varētu tagad tā aktuāli apspriest. Vai mums vajadzētu tagad varbūt parunāt par Sīriju, vai šis būtu piemērotākais brīdis? Jānis, ja? Bitte? Kā lūdzu? Also ich würde Vorschlag machen, dass es gribētu izteikt priekšlikumu. Tie, kas vēlas, var apspriesties par Sīriju, kam ir vajadzīgs pārtraukums, tie var iziet ārā, paņemt pārtraukumu, jo mēs redzam, ka uh, konflikti, kas notiek šajās dienās, uh, mūs novad ļoti sarežģītā situācijā. Es uzskatīju, ka ar uh, Uh, visu šo notikumu virkni, tomēr ir gatavība panākt vienošanos starp ASV un Krieviju, proti par, uh, um, par uguns pārtraukšanu un uh, iedzīvināt atkal Ženēvas miera procesu, lai panāktu uh, vienošanos eh, Sīrijā ar Asāda režīmu, bet tagad mēs esam situācijā, ka nav gribēšanas panākt eh, vienošanos, bet ir nolūks ar eh, kara līdzekļiem panākt militāru risinājumu. Piedāvājums cilvēkiem atstāt Alepo, tas taču Eh, ir tikai ar nolūku eh, opozīcijai eh, ļaut aiziet, un tā ir sakāva būtībā, lai Asāda režīms varētu atkal izplasties. Es nevaru iedomāties, kā var prezidentu atkal kā viņam ļaut vadīt valsti, kas ir rīkojies šādā veidā. Tas ir iespējams tikai ar milzīgu, milzīgu vardarbību. Tas mums, manuprāt, ir jākonstatē. Un šī iemesla dēļ mums ir jāraugās, vai tās diskusijas, kas mums līdz šim ir bijušas par Ženēvas sarunām, kur visi ir pie galda amerikāņi, krievi un eiropieši, um, šīs um, starpnieku valstis, Saudārābija līdz pat Teherānai un arī Turcija, lai šādā veidā panāktu vienošanos un kopīgi cīnītos pret islāmu valsti. Tā būtu politika, kas samazinātu bēgļu apjomu, kas dotu cilvēkiem iespēju atgriezties savā dzimtenē, tā būtu iespēja tur arī censties e, panākt kaut kādu valstisku kārtību. Jo, ja vienošanās ir e, iespējama, uh, tikai ar uh, varas, ar uh, militāriem līdzekļiem, tad ir jautājums par reģionu fragmentāciju, kas tad notiks ar šīm trim Kurdistānām un kāda būs uh, Sīrijas teritoriāla integritāte. Tātad, ja šeit netiks panākta vienošanās un islāma valsts netiks kopīgi sakauta, tad uh, var uh, izvērsties pilnīgi jauna kārtība visā reģionā ar jauniem vardarbības uzliesmojumiem. Un es nedomāju, ka uh, tādu situāciju varēsim kaut kā vēl atrisināt. Un, protams, ka demokrātiska Eiropa, demokrātiska pasaule um, nevarēs rēģēt tā, kā to dara autoritāra vāra Krievija, kas uh, tur uh, iesaistās militāri. Vai tas nenozīmē arī to, ka mums arī uh, pašiem pie mums ir jāsāk domāt uh, jaunās kategorijās un jaunu risinājumu jāmeklē? Vai tas nenozīmē, ka mums ir jāatzīst, ka tā varbūt bija kļūda uh, agrāk, uh, kad. Uh, demokrātiskā uh, sacēlšanās bija, uh, ka to mēs atbalstījām. Man tas viss ir saistīts ar tādām šaubām par mūsu rīcību. Varbūt tā bija kļūda uh, iejaukties Lībijā, bet neiejaukties Sīrijā. Es domāju, ka šeit ja uh, tas viss ir jāskata kopsakarībās Jā, bet tiek arī teikts, ka Eiropa šeit Sīrijā ir izgāzusies, jo viņi tikai sniedz humāno palīdzību. Bet tad mums ir eh, jājautā arī eh, mūsu dalībvalstīm, kurš tad būtu gatavs uh, sūtīt uh, karēvju vienības uz Sīriju. Un uh, kurš tad ir gatavs militāriem spēkiem tur iejaukties? Uh, Man ir bail, ka mūsu valstī, kur īpaši skaļi tiek prasīts kaut ko darīt, nav īpaši gatavības militāri tur kaut ko darīt. Tas nozīmē, ka šeit ir uh, diskusija, kur visu laiku tiek uh, teikts Eiropai jādara, Eiropai jādara, bet dalībvalstīs nav gatavība rīkoties. Un es domāju, ka tā ir uh, problēma, kas uh, šobrīd ir tā būtiskākā, ar kuru mums šobrīd ir jācīnās. Un uh, vēlreiz saku, ka es šeit nezinu atbildu uz šo jautājumu. Varbūt kāds uh, šeit zina atbildu, Fraindkungs. Nu, man arī atbildi nav zināma, taču ir pāris lietas, kuras var iedomāties. Varu pilnībā atbalstīt visu to, ko jūs teicāt. Protams, ka ir vieglāk, ja tagad apgalvot, kā mums nevajadzēja iesaistīties Sīrijā un varbūt uh, Lībijas gadījumā vajadzēja un otrādi, taču nu, tagad uh, ūdens ir izliets un ir jau par vēlu. Manuprāt, mēs neesam tik bezspēcīgi, kā jūs to iespējams attēlojāt. Es to nedomāju militārā ziņā, bet gan citādākā. Ja mēs ņemam vērā šos starpnieks, kas karo Saudārābija, Turcija, Krievija, tikai pieminēt pāris, uh, no tiem. Mums ir ciešas eh, tirzniecības attiecības ar visām šīm valstīm. Vācieši šobrīd eh, uz Saudārābiju ir nosūtījuši militāro materiālu vairāku simtu miljonu eiro vai dolāru vērtībā, un ar to vēl nodarbojas. Mums ir ciešas ekonomiskas saistības, vai arī plānojam tādas ar Irānu. Mums ir uh, spiediena iespēja šajā ziņā. Ar savu ekonomisko spēku mēs varam īstenot spiedienu uz šīm valstīm un teikt viņām, ja jūs nebeigsiet šo šī kara turpināšana, tad nebūs Airbus lidmašīnas no mūsu puses, nebūs lidmašīnu nesēji vai, nu, nezinu, kādi ieroči tiek tagad uh, vesti uz Saudārābiju. Protams, viņi var apgalvot, ka tad viņi kaut kur citur to iepirks, bet varbūt, ka mēs arī tur varam atrast sadarbotos, kas uh, apgalvos, ka tā vairs nedarīgs turpināt. Manuprāt, Sīrijas tauta ir pelnījusi, lai mēs eh, pārdomātu pilnīgi visu, ko varam uh, darīt, lai beigtu šeit kāru? Nevis vienkārši mest uh, rokas gaisā un apgalvot, ka esam izmēģinājuši pilnīgi visu un vairs nekas nav iespējams. Es domāju, ka mums vēl ir zināms iespēju arsenāls, lai īstenotu spiedienu. Un tagad atgriežoties pie tā, ko jau teicu iepriekš, šis uh, vakums, kas ir radies pēc uh, sadarbības pārtraukšanas starp Eiropu, starp uh, Krieviju un ASV, attiecībā uz mieru Sīrijā, ka mums šeit uh, ir iespējas meklēt risinājums. Paldies! Paldies, paldies priekšsēdētāji. Man ļoti patīk tas veids, kā jūs uh, uzsākāt šīs debates ar ļoti būtiskiem jautājumiem, uz kuriem uh, nav tik viegli atrast atbildes. Līdzīgi kā iepriekšējie kolēģi, es nesmu pārliecināta, ka mēs jau esam visu izmēģinājuši. Man šķiet, ka, ja mēs paraugāmies uz situāciju, tad šobrīd ir tāda kā uh, pilsoņu kāru uzkrāšanās Sīrijā, kas eh, vēl apgrūtina situāciju un sarežģīto, ir eh, valsts vara, Krievija, eh, kam ir skaidra stratēģija. Man tā izskatās, proti vispirms um, iekarot uh, teritorijas un tad tikai pievērsties mieru sarunām. Un, uh, man šķiet, ka Eiropas Savienībai nav nekādu līdzekļu uh, pretoties, ka tai nav vienas stratēģijas, vienas vienotas vīzijas un perspektīvas. Protams, ka ir uh, uh valstis kā Irāna un Saudarābija, kā kolēģis to minēja, ar kurām mēs uh, varam ne tikai runāt, bet uh, arī uh, kopīgi veidot tādu kā spiedienu un uh, Eh, ir skaidrs, ka Sīrijas konflikts ir ļoti būtisks reģionā. Mums, ja mums nebūs miera uh, līguma un ja netiks aizsargāts visu vietējo vāru intereses, uh, kas varbūt var šķit, šķist pretrunīgas, eh, bet es gribēju pajautāt, eh, dažkārt mēs runājam par šo te aizsargāto zonu, kurā sīrieši varētu dzīvot mierā. Vai tā ir pilnīgi utopija, vai tas ir kaut kas iespējams, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs, eiropieši, varētu prasīt. Es domāju, ka tā situācija, kāda tā tagad ir Alepo, uh, mēs eh, redzam, ka ir 5 miljoni cilvēku, kas ir pametuši Sīriju, un šī bēgļu plūsma neapstāsies. Ir miljoniem cilvēku, kas ir devušies bēgļu gaitās. Uh, Uh, un tā ir bezprecedenta humānā krīze, un mums Eiropai ir pienākums vismaz, vismaz, ja atbildes pat nav vienkārši, vismaz, lai mums būtu kopēja stratēģija un virzīt uz priekšu šo aizsargātās zonas ideju, to tā pavisam uh, piesardzīgi gribētu jums piedāvāt. Neviens cits vairs nevēlas izteikties. Runāt par aizsardzības zonām, kurš tad tās var garantēt? Tas viss nozīmē vienošanos, vienošanos, kas nenotiek. Krievija visur iesniedz NATO, ANO drošības padomē jau gadiem ilgi, un ja es tagad redzu, ka Krievija arī stacionē zeme gaisa raķets, tad uh, arī Turcijas un amerikāņu lidmašīnas vairs nevar nodrošināt šādas aizsardzības zonas. Pat arī tas, kas ir nepieciešams šīs eh, nu, lidošanas brīvās zonas, tas vairs nav iespējams, jo lidmašīnas, kas to varētu panākt, nevar pacelties, jo tās apdraud eh, zeme gaisa raķetes. Vai kas būtu ļoti tāds liels solis būtu nodrošināt šādu zeme gaisa raķetes eh, šiem nemierniekiem. Un par to jau mums ir zinām pieredze Afganistānā, ka tās nokļūst nepareizajās rokās. Taču tā būtu vienīgā iespēja, kā šie nemiernieki varētu pretoties, aizsargāties no Krieviju un Asada lidmašīnām. Vai mēs uz to esam gatavi, vai arī tas jau ir pārāk vēlu praktiskā ziņā? Un patiesībā tas nozīmē, ka rietumi militārā ziņā neko vairs nevar panākt. Lēmums par to jau ir uh, ticis pieņemts. Tas tika pieņemts pēdējo 14 dienu laikā. Iespējams, ka es to raugos pārāk pesimistiski, taču mm, es baidos, ka situācija ir tāda, kāda viņa ir. Lielas paldies! Pēc 15 minūtēm mēs sāksim balsojumu. Herren, Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich. Dāmas un kungi, kolēģi, turpināsim mūsu sanāksmi. Tagad mums ir paredzēts balsošanas, balsojums par septīto darba kārtības punktu. Vadīgas kundze ir referente. Kurš aizstāja Fatigas kundzi kā referenti? Tenaka kungs. Čārls, vai vēlties kaut ko teikt? Jā, diemžēl Fatikas kundze personāla iemesla dēļ nevarēja šodien ierasties, tādēļ atvainošos viņas vietā. Liels paldies! Tā tas var notikt. 103. grozījums. Kurš par pret atturas noraidīts? Sastais kompromiss par pret pieņemts. Turpinām 122. priekšlikums par, pret, atturas noraidīts. Septītais kompromiss par. Nu, jūs nenobalsojāt. Tad vairākums bija pret. 122 par. Pret pārbaudam. Beidzam balsot. 17 pret 18 noraidīts. Nu tā 18, 18 arī noraidīts, taču labs mēģinājums. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tad turpinām ar 136. grozījumu. Kurš par? Pret. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 21 pret 22 noraidīts. Ko jūs sakat? Tā tad noraidīts. Nekas te nemainās. Astotais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 149 par, pret, atturs pieņemts. 153, 154 par, pret, atturas, noraidīts. 155 par, pret, atturas, noraidīts. 156 par, pret, pārbaudam. Beidzam balsot. 25 pret 22, 23 pieņemts. 157 pār. Pret. Pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Viņi ir pret. Un man vēl ir pieci. Nu, manuprāt, mm, tam nevajadzētu tā būt, ka ja jums nav balsošanas kartiņa, tad jūs balss neskaitās. Devītais kompromiss. Nē, 158. punkts. 158. gāla ir priekšlikums. Kurš par? Pret. Pārbaudam. Beidzam balsot. 25 pret 20 pieņemts. Ja mums būs tik uh, cieši rezultāti, kā tad, uh, lai te kaut kādu propagandu īsteno, ja nu nevaram vienoties. Tagad 159. Par? Pret? Pārbaudam elektroniski. verstehe die Abstimmungsliste meiner Fraktion. Die Abstimmung hat Andreas mit 27 zu 27 pret 20. Nu, šeit notiek dažādu domu attīstība tautas partijas grupas ietvaros. Devītais kompromiss. Par. Pret. Atturis pieņemts. 184. priekšlikums. Par, pret, atturs noraidīts. 185 par, pret, atturs noraidīts. 191 par, pret, atturs noraidīts. 186 par, pret, atturs pieņemts. 187 par, pret atturas pieņemts. 188 par pret atturas noraidīts. 189 par pret atturas pieņemts. 190 par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 215. grozījuma priekšlikums. par, pret, atturs noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 229. par, pret, atturs noraidīts. 230 par, pret, atturs noraidīts. 231 par, pret, atturs pieņemts. Nu, lūdzu, pārbaudam. Beidzām balsot. 23 pret 26 noraidīts. 234 Plenkovičs par, pret, atturs pieņemts. 235 par, pret atturs pieņemts. 236 par, pret atturs pieņemts. 12. kompromiss par, pret pieņem, atturs pieņemts. 13. kompromiss. Par, pret atturs pieņemts. 249 par, balsošanas saraksts esot nepareizs. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Divsimt sešdesmit pieci par, pret, atturas noraidīts. 266 par, pret, atturs noraidīts. 267 par, pret, pārbaudam. Beidzam balsot. Norādīts. 268 par, pret, atturs noraidīts. 269 par, pret, atturs pieņemts. 270 par, pret, atturs noraidīts. 271 pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. 273 par, pret, atturs noraidīts. 274 par, pret, atturs pieņemts. 276 par, pret, atturs noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 289 arī ir nepareiz. 289 par, pret. Nē, šis saraksts ir nepareiz. Nu, man tas sniedz nepareizes padomas. Tātad 289 par, pret, atturas, izskatās, ka noraidīts. 289 atkrīt. 289 atkrīt, jo pirms tam tika pieņemts grozījums 149. Tagad 293 pār pret atturs pieņemts. Sešpadsmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. 308 par 308 pret atturas noraidīts. 309 par pret atturas noraidīts. 310 par pret atturas noraidīts. Vēlreiz 310 pār, pret atturas pieņemts. 311 par, pret atturas pieņemts. 314 par, pret atturas pieņemts. 317 par, pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 322. Pirmā daļa, kurš par, pret. Pirmā daļa atkrīt. pirmā daļa atkrīt, balsojam par otro daļu. Kurš par otro daļu? Pret. Balsojam elektroniski. Kurš atbalsta? Tad elektroniskais balsojums par otro daļu. Beidzam balsot. 17.33 noraidīts. Lūdzu, kolēģi, piedalieties balsojumā, citādi es nevaru šeit uzminēt neko. 18. kompromiss par, pret atturis pieņemts, 330. grozījums. Par, pret atturis pieņemts, 331 par pret atturs pārbaudam. Beidzam balsot. 20 pret 31 noraidīts. 19. kompromiss par, pret atturis pieņemts. 20. kompromiss par, pret atturis pieņemts. 21. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 355 par pret atturas pārbaudam. Trīspadsmit pret divdesmit septiņi noraidīts. 356 par Nu, sociālistiem ir dubultā stratēģija. Ja atklāts balsojums, tad jā, ja elektroniski, tad balsojam ar nē. Nu, tā sauc dubultā stratēģija. 356 par, pret, atturis, pieņemts. 357 par, pret, atturis, noraidīts. 358 par, pret atturs pieņemts. Kompromiss 1 par, pret atturs pieņemts. Kompromiss 2 tagad. Kurš par, pret atturs pieņemts? Kompromiss 3 par, pret atturs pieņemts. Kompromiss 4 par, pret atturs pieņemts. Tagad grozījums 61. Kurš par? Pret atturs pieņemts. 63 par. Pret. 63. Kurš par? Pret. Pieņemts. 64 par. Pret atturs pieņemts. 65 par. Pret atturs pieņemts. 66, 67, 68, 69. Kurš pār? Pret. Atturis. Tagad esmu pilnībā apjūts ar šo rezultātu. 70. Pārbaudām vecāku kunga vēlmes balstoties. Beidzam balsot. Šahhauzeram ar 70. vairs nav iespēja, pats sevi sakāva, 71 par Nē, tas viss, viss atkrīt. 78 par, pret atturs pieņemts, 79 par, pret atturs pieņemts, 5. kompromiss par. Ko jūs sakat? 79 tik pieņemts, jā. Pilnīgi pārliecināts. Tagad 5. kompromiss par, pret atturs pieņemts. Nākamais grozījums 95. Par, pret, atturas, vēlreiz kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97 par, pret, atturas, pārbaudam. Beidzam balsot. 25 pret 27 noraidīts. 102. grozījums par, pret, atturas, 25 pret 27 noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts, divi par,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 pret atturs pieņemts 12 par, pret atturs pieņemts 13 par, pret atturs pieņemts 14 par, pret atturs pārbaudam. Beidzam balsot. 32 pret 1, 18 pieņemts, 15 par, pret atturs pieņemts, 16 par, pret atturs pieņemts 17 par, pret atturs pieņemts 18 par, pret atturs pieņemts 19 par, pret atturs pieņemts 20 par, pret atturs. Nu, tu tagad trīs reizes balsoji gan par jā, gan par nē, gan atturoties. Kurš atbalsta 20. Kurš par? Pret. Atturis. Pārbaudam. Taču man šķiet, ka pieņemts. Beidzam balsot. 31 pret 18. 21. par. Pret. Atturis pieņemts. Kult 1 par pret, atturas, vēlreiz par pirmo, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kult divi par, pret, atturas pieņemts. Kult trīs par, pret, atturas pieņemts. Kult četri par, pret, atturas pieņemts. Kult pieci par, pret, Pārbaudam. Beidzam balsot. 26 pret 22 pieņemts. Kult 6. Divās daļās. Kurš par pirmo daļu? Pret atturs pieņemts otrā daļa. Par pret atturs pieņemts. 7 par. Pret atturs pieņemts. 8 par, pret atturs pieņemts. 9 par, pret atturs pieņemts. 10 par, pret atturs pieņemts. 11 par, pret atturs pieņemts. 12 par, pret atturs pieņemts. 13 par, pret atturs pieņemts. 14 par, pret atturs pieņemts. 15 par, pret, atturas pieņemts. 16 par, pret, atturas pieņemts. Bet tagad varam balsot līdz pat beigām, jo visu laiku ir viens un tas pats vairākums. Lūdzu. Nē, tad nav vērts. Kultu 17 par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Kult 18 par, pret atturs pieņemts. 19 par, pret atturs pieņemts. 21 par, 20 tikko balsojām, saka priekšēdētājs. 20 par, pret atturs noraidīts. 21 par, pret atturs pieņemts. 22 par, pret atturs pieņemts 23 par, pret atturs pieņemts 24 par, pret atturs pieņemts 25 par, pret atturs noraidīts 26 par, pret atturs pieņemts 27 par, pret atturs pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par visu šo mākslas darbu. Beidzam balsot. Ar 31 pār, 8 nē, 14 atturis pieņemts. Sirsnīgi sveicam. Tagad pāriesim pie pancērī ziņojuma. Tātad par sieviešu tiesībām austrumu partnerības valstīs. Vai kāds vēl grib izteikties? Referents grib izteikties. Viņš te nav. Tas visu to atvieglo. Gil. Gilas kundze. Vai jūs gribat vēl kaut ko vairāk dot? Arī nē. Pirmais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 19. grozījums. Par. Pret atturas pieņemts. 20. par. Pret atturas pieņemts. 21. par. Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad tagad 30, 34. grozījums par, pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Tad tagad 5. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 49. grozījums par, pret atturas pieņemts. 50. grozījums par, pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas noraidīts. 52. par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad tagad 59. grozījums par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 73. grozījums ir atsaukt, 74. par pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas noraidīts. 76. par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. Desmitais eh, grozījums. Desmitais grozī, kompromiss. Kurš par? Devītais kompromiss par? Pret? Atturas pieņemts. Tad tagad desmitais kompromiss par? Pret? Atturas pieņemts. 89. grozījums. Par? Pret?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 Atkrīt līdz ar to pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts, piektais par pret atturas pieņemts, sastais par pret atturas pieņemts. Elektroniskais galīgais balsojums. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Četrdesmit sešas balsis par, divas uh, pret, divi atturējušies. Un to starpā arī Donalds Trumps. Apsveicu referenti. Tas arī bija viss, vai ne?